Good afternoon, everybody, and I would like to welcome some particular. Labdien visiem! Es vēlētos uh, sveikt vairākus lūgumrakstu iesniedzēju. Dziļš, uh, Mr. Dimitris. kas pārstāv um, organizāciju uh, Friends of the Earth, un tāpat arī pārstāvi komisijas pārstāvu, kurus vēlētos sveikt. Šeit, diemžēl, es nevaru izrunāt jūsu uzvārdu pareizi. Runa ir par lūgumrakstu 1137, kas attiecas uz lūgumrakstu numuru 0742. Es ar prieku sveicu Andrijas Varna Kjotis kungu un no komisijas puses uh, Fospaitu kungu. Un tad pievērsīsimies eh, lūgumrakstām 1377, šķērsvīd 2010, uh, uh, Vasilijs Jogas kungs, kas ir Grieķijas vidas aizsardzības ministrijas padomnieks. Tātad jūs šeit pārstāvam, pārstāvat Grieķijas uh, vidas aizsardzības ministriju. Es sirsnīgi sveicu jūs visus, un uh, mēs izskatīsim jūsu lūgumrakstus kopā. Uh, Vispirms es došu vārdu uh, Megaskungam, lai uh, viņš izteiktos savas asociācijas vārdā. Tātad lūdzu vārds jums. Μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Πο, πώς ανοίγει το μικρόφωνο. Εντάξει, άνοιξε, άνοιξε. Εντάξει, ευχαριστώ. Ε, καλησπέρα σας. Paldies, priekšsēdētājs. Nezināju, kā mikrofons darbojas. Labdien visiem! Es nāku no reģiona, kas atrodas netālu no uh, eh, Tesalonikiem, un es pārstāvu organizāciju Zemes draugi. Kopā ar asociāciju, kas darbojas uh, um, ar Saloniku vidas aizsardzības apvienību, un mēs protestējam pret um, nepareizu Mavro Rahī atkritumu poligonu darbību. Vispirms jau tas, ka šis atkrituma poligons atrodas nepareizā vietā, un mēs vēlētos, lai tiktu īstenoti attiecīgie pasākumi un lai par šo gadījumu izskanētu plašāku informāciju. Mēs vēlētos, lai komitejas pārstāvi paviesoto šajā reģionā un konstatētu, kas tur notiek. Mēs saskaramies ar risku, Šī, šis poligons apdraud eh, veselību, tas mm, piesārņo eh, gaisu un tāpat arī ūdeņus un atkrituma poligons atrodas uh, um, 450 metru augstumā, kas atrodas netālu no um, tādas zonas, kur pastāv arī um, zemestrīces risks. Par spīti tām eh, visām eh, tas eh, funkcionē, neraugoties arī uz iedzētāju protestiem. Kompetentās iestādes ir solījušas to, ka tas būs ideāls darbs. Tomēr mēs, kā pilsoņi, kuri tur dzīvo šajā reģionā, mēs pārstāvam arī savu komūnu, Un jāsaka, ka ārpusē poligona darbības zonas eh, ir atrodami arī eh, saindēti notekūdeņi, un eh, kā jūs to zināt, tad tie iztek no ezera, kuru aizsargā rapsāra starptautiskā konvencija. Un bez tā Eh, šī eh, teritorija eh, ir iekļauta arī Natūra 2000 tīklā. Un šī tīkla paplašināšana mm, tā brīvprātīgā kārtā ir tikusi apturēta 500 metrus no poligona teritorijas. Līdz ar to var teikt, ka eh, šī tā eh, natūra tīkls ir samazinājies par 500 eh, metriem. Mēs to nevarējām apturēt, šos ierobežošanas darbus. Mēs vēlētos, lai tiktu garantēti mm, vīdes apstākļi, to skaitā, un, ar, un arī šīs teritorijas iedzīvotāju veselība. Mēs eh, ielūdzām eh, vīdes eh, iestādes, tad Saloniku vīdes atbildīgās iestādes, un tās ieradās šajā teritorijā pirms diviem gadiem. Iestādes pārstāvji konstatēja, Tātad mēs viņiem um, nosūtījām dokumentus par pārkāpumiem. Un tas arī um, noteica naudas sods. Tomēr iestāžu uh, pārstāvi ir apzinājuši, ka piesārņojuma nav. Tāpēc uh, mēs uh, rīkojamies, lai šis poligons tomēr funkcionētu piemērotā atbilstošā veidā. Ir skaidrs, ka šobrīd poligons funkcionē ļoti sliktā veidā, tas apdraud mūsu veselību, apdraud vīdi. Uh, un uh, to ir konstatējuši arī valsts dienesti. Šeit es atsaucos eh, uz eh, naudas sodiem, kas ir tikuši piespriesti. No sākuma 63 tūkstoši eiro. Un un 149 tūkstoši eiro eh, gal galā ir tikuši tiesbriesti. Ήρθαμε να ζητήσουμε. Tā visa mērķis ir aizsargāt mūsu reģionu, un es eh, vēlētos jums lūgt iedzināties šajā tēmā, jo no tā, ko mēs zinām, eh, šī, šo struktūru finansē Eiropas Savienība. Un šajā brīdī arī paplašinās poligona darbība. Un joprojām pastāv Eiropas Savienības finansējums šim poligonam. Vēlētos arī atsaukties uz to, ka šis projekts tika veidots īpašā veidā. Bija 68, 18 lēmums, kur pieņēma ministrija, un tās bija ļoti stingras attiecībā uz vidi. Tomēr pēc diviem, trīs gadiem šis kopīgais ministriju lēmums tika mainīts. Tika noteikti jauni nosacījumi, kuri e, bija e, sliktāki attiecībā uz vidi, un līdz ar to Šobrīd esam uh, uzsākuši vīdes apstākļu atjaunošanas uh, programmu, lai tiktu izveidota jauna um, šīs, um, šī poligona um, daļa un tādā veidā vidi tiek apdraudēta aizvien vairāk. Pagājušajā gadā komisijas pārstāvi viesojās Grieķijā un viņi apsiprināja, ka uh, apstākļi ir eh, kļuvuši eh, tātad stingrāki balsoties uz eh, direktīvu 98. Mēs, mums neizdod saprast, kas īsti notiek, tāpēc mēs šeit ieradāmies ar savu lūgumu rakstu. Tas ir tas, kas man bija sakāms ievadvārdos. Arī Kiedžo Paradīsis kungs uzstāsies pēc manis. Un vēlāk arī iespējams es izteikšos. Un uh, tagad uh, došu uh, vārdu uh, Čerio Paradīsis kungam. Paldies! Es uh, esmu uh, Langadasas uh, vīdes asociācijas uh, priekšsādātājs. Un kā jau jūs dzirdējāt, šo zonu aizsargā eh, Rapsēra starptautiskā konvencija, kā arī NATO 2000 tīkls. Un eh, mēs esam nosūtījuši eh, dokumentus. Un ir tā, ka Gruntsūdēņi, kas, e, izna, kas izteka no poligona teritorijas, čāšo e, ļoti plašu teritoriju, iesniedzoties arī tajā teritorijā, uz kuru attiec Natūra 2000 tīkls. Un e, tas viss negatīvi ietekmē jūtīgās ekosistēmas, kā arī pilsoņu veselību, īpaši to, kur ir atkarīgi no lauksaimniecības, biškopības. Tas ir tiešām negatīvi ietekmē viņu veselību, kā arī ekonomisko situāciju. Un e, mēs e, esam e, iesnieguši dažādus dokumentus attiecībā uz to, kas ir risinājies 2010. gadā līdz ar ekoloģis, ekoloģijas organizāciju ziņojumiem par situāciju. Bija ziņojumi par to, ka šajā poligonā Eh, tik, nonāca eh, dažādi medicīniskie atkritumi, kas eh, ir bīstami, un mēs arī par to informējām iestādes. 2011. gadā savukārt pēc zemes draugu paziņojuma. Un tur bija šķidrumu noplūde Koronējas ezerām. Eh, par spīti eh, tam, eh, ka šajās, mm, šajā ezerā ir aizliegts iepludināt kādas, kādas saindētas ūdeņus. Un tika noskaidrots arī tas, ka biškopības nozarē tieši bišu stropos ir ļoti augsts mitruma līmenis. Un uh, arī gadījumos, kad nebija saindēti e, grūnsūdeņi, bija konstatēts, e, ka e, bija ūdeņi, kas bija iefiltrējušies un kuru izcelsmes vieta bija poligona teritorijā. Tika piespriests 63 tūkstošu eiro sots, tad, tad tieši eh, par tiesību aktu eh, pārkāpšanu, gan Grieķijas tiesību aktu, gan Eiropas eh, tiesību aktu pārkāpšanu. Netika ņemti vērā nosacījumi, kas attiecās uz vidi. Situācija ir regulāri jākontrolē attiecībā uz šīm te, šiem te gruntsūdeņiem. Tomēr atbildīgās iestādes nav rīkojušās attiecībā uz šo, eh, no, šīm noplūdēm eh, no eh, poligona teritorijas, un tika konstatēts arī tas, ka nav tikuši ievēroti vides nosacījumi. Ir bijusi indīgo ūdeņu noplūde teritorijā, un eh, nevienu reizi eh, netika konstatēti eh, tātad šo te um, indīgo ūdeņu noplūde, un tad ir vēl viens pārkāpums, ka netika ievēroti konkrēti elementi, kuri attiecās tieši uz šo noplūžu ilgumu. Un eh, nevienu reizi arī netika eh, mērīta eh, šo te noplūžu, mērīt šis noplūžu apjoms. Un šīs noplūdes tātad bija tieši no poligona teritorijas, un Eh, tās eh, nekādā veidā neatbilst eh, noteiktajām noplūžu līmenim. Mm, dažādu ķīmisko vielu fosfora līmenim. 2014. gadā savukārt tika piespriests cits naudasots Eh, šīs noplūdes tika konstatētas eh, regulāri augsnē. Un eh, tika veikta arī pārbaude tieši par šīm noplūdēm. Un tika konstatēta arī uh, smaka. Un uh, poligona teritorijā Eh, atrodas arī vairāki suņi, eh, kur ir bez saimnieka. Un eh, kas attiecās uz poligona būvniecības apstākļiem, tas viss netika kontrolēts līdz pat šim brīdim. Un kas attiecās arī uz uh, atkritumu glabāšanas atļauju, tā ir eh, beigusies 2013. gada septembrī. Tādā veidā Vēra teikt, ka tur ir bijuši, bijusi virkne dažāda veida pārkāpumu, tāpēc vēlos eh, teikt, ka tātad tur ir dažādi, eh, dažādas noplūdes, tur ir ļoti nepatīkamas smakas, kuras attiecās uz vairākām, vairākām apdzīvotām vietām. Un mūsu asociācijas mērķis Um, likuma ietveros ir aizsargāt uh, vidi uh, gan uh, tātad, lai aizsargātu gaisa kvalitāti, gruntsūteņu kvalitāti, un lai aizsargātu pilsētas un citas atzītās vietas, kurās mēs dzīvojam. Un par spīti visām, visiem saudi, sodiem šis piesārņojums turpinās. Un, uh, tiek pārkāpts eh, veselības aizsardzības princips. Eh, līdz ar to, eh, mūsuprāt, nav tikusi ievērota programma par spīti tam, ka šos darbus finansē Eiropas Savienība. Un tas viss turpina funkcionēt nelegālā veidā. Eh, šis eh, piesāņojums eh, notiek katru dieni, dienu, un tādā veidā poligons apdraud visu teritoriju. Nav veikti pilnīgi nekādi darbi, lai izolētu šo poligonu no apkārtējās vides, tā lai nebūtu šo indīgo noplūžu. Mēs zinām, ka šis poligons uh, Eh, regulāri neievēro vides un tehniskos noteikumus, un šeit ir aizsargājumā zona, eh, kurai tādā veidā ir, eh, kur tādā veidā cieš. Un tas ir pilnīgi nepieņemami. Mēs uzskatām, ka komisijai vajadzētu ļoti uzmanīgi iedziļināties šajā tēmā Un vajadzētu arī uh, risināt šīs teritorijas um, degradācijas problēmu, kā arī uh, spērt nepieciešamos soļus, uh, lai piemērotu 2008. gada 98. 2008. direktīvu. Tāpēc mēs tik tiešām ceram, ka būs um, komisijas vizīte tieši uz vietas. Šodien mēs konstatējām, ka no ministrijas eh, puses eh, tiks apstiprināti eh, jaunie vides apstākļi. Un tie būs vēl zemāki nekā pastāvošie, un mēs nevaram pieņemt šādu projektu, kuru neatbalsta iedzīvotāji. Paldies! Tora, uh, now I, I think I should give the floor. Pro Es domāju, ka tagad mēs varam dot vārdu Eiropas komisijas pārstāvim. Lūdzu, jums vārds. Yes, thank you very much, uh, Chair. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī petīcijas iesniedzējiem par sniegto informāciju. Balstoties saņemto informāciju, radies iespējas, ka ir vērā ņemami trūkumi poligonu darbībā. Ir atklājumi um, kas konstatēti jaunākajos, um, jaunākajās inspekcijās 2. un 25. jūnijā. Komiteja jau noteikti zinās, ka atkrituma pārvaldības jautājums ir izaicinājums vēl aizvien Grieķijā. Komisija ir veikusi vairākus nepieciešamus pasākumus, esam horizontāli vērsušies pret nelikumīgiem poligoniem un esam pat nonākuši līdz finanšu sankciju piemērošanai un esam iznojuši arī pasākumus bīstamo atkritumu pārvaldības jomā. Turklāt tam papildus ir veikti arī uzsākts vairākas pārkāpuma procedūras individuālo poligonu gadījumā, kas tīri juridiski ir it kā atļauti, bet kas tajā pašā laikā pareizi nedarbojas. Kavanārī, Kijato, Templonī un ir vairāk citi gadījumi. bet Eiropas Savienības likumdošanas īstenošana ir atbildība, kas jāuzņems gan komisijai, gan arī dalību valstīm. Tādēļ ir nepieciešams, lai arī dalību valsts veiktu pasākums poligonu uzraudzībai un veiktu nepieciešamos pasākums arī, lai m, mm, izlabotu uh, pieļautās kļūdas, un, kā jau lūguma rakstiesniedzēji būs pamanījuši, šeit nav piemērs gadījumam, kad dalībvalsts pilnībā nerīkotos. Nē, viņi it kā ir uzlikuši vērā ņemamus sodus, um, divos gadījumos pat, bet tajā pašā laikā ir skaidra redzama nepieciešamība iet tālāk un izlabot esošos trūkumus. Novērstos. Komisijai ir atvērts dosjē, mēs sazinamies ar Grieķijas iestādēm un turpināsim arī uzraudzīt šobrīd iestāžu veiktos pasākumus, uh, cīnoties ar šīm jaunākajām problēmām. Tad skatīsimies, um, uzraudzīsim, ko tālāk mums, uh, kādu informāciju sniegs gan Grieķijas iestādes, gan arī papildus informācijas, kas būs iesniegts caur līgumrakstiem. Paldies! Thank you very much. And, uh, Paldies. Um, Postelēnes. Un tagad uh, vārds. Uh, tagad uh, dodu vārdu uh, Grieķijas uh, vidas ministrijai. Eh, paldies, eh, priekšstādās kundze. Es eh, pārstāvu Grieķijas vīdes ministriju. Es vēlētos atsaukties uz vairākām lietām, uzklausot komisijas pārstāvi, kurš atsaucās uz atkritumu pārvaldīšanas jautājumu mūsu valstī. Protams, ka mēs saskaramies ar dažādām problēmām, tomēr Es eh, domāju, ka ir eh, jāatzīst arī tas, ka pēdējo divu gadu laikā mēs esam eh, panākuši ļoti lielu uzlabojumu atkritumu pārvaldībā. Jāsaka, ka jaunā hierarhija atkritumu pārvaldīšanā, kuru ir noteikuši jaunie Eiropas tiesība akti, jo sevišķi pēc 2012. gada, Eh, kopumā eh, uzsvars ir uz prevenciju atkritumu eh, produktiem, kā arī uz atkritumu pārstrādi. Un kā pēdējais līmenis šajā hierarhijā attiecās tieši uz poligoniem, un mūsu ministrija ir pieņēmusi šādu jaunu sistēmu Un eh, tiks eh, pieņemti arī eh, ministrijas līmeņa lēmumi līdz šī gada beigām. Šī jaunā politika, šī jaunā hierarhija tiks realizēta mūsu valstī. Mēs zinām, ka pastāv virkne problēmu vairākos poligonos. Es neatsaucos uz nelegālajiem poligoniem, kuri netiek Eh, kontrolēti. Eh, tur ir mm, arī eh, iesaistīta mm, Eiropas Savienības tiesa. Ir pieņemti spriedumi. Tātad būs arī tiesas spriedums par sodu apjomu. Bija aptuveni 3000 nelegālo poligonu, tagad to ir tikai 70. Mm, tā ir problēma, protams, kas ir e, jārisina. Arī šie 70 poligoni ir jāslēdz. Uh, e, 2015. E, gada pirmajā pusē mēs centīsimies slēgt šos nelegālos poligonus. Un, lai tos slēgtu, Mēs izvēlējāmies eh, vienkāršāko eh, risinājumu. Tas eh, ir pārvirzīt šos atkritumus uz legālajiem poligoniem, un šobrīd ir 75 legālie poligoni Grieķijā. Un, protams, ka pastāv problēmas. Tas, par ko mēs runājām, tas Salonikos, tāpēc, eh, ka eh, tur atrodas eh, um, Grieķijas ziemeļu lielākais poligons. Un mm, Tātad eh, tur nokļūst eh, visas pilsētas atkritumi, eh, tomēr Grieķijas sabiedrība ir kļuvusi izglītotāka, tā labāk izprot vidas aizsardzības jautājums, kā arī izprot vajadzību pēc sociālā dialoga par pārskatāmību. Un Grieķijas administrācija nevēlas, protams, nonākt pretrunās ar pilsoņu viedokli. Tomēr eh, nav iespējams eh, veikt eh, atkritumu pārstādāšanu, kad pilsoņi pret to iebilst. Grieķijas tiesas ir iejaukušās vairākas reizes tieši poligonu mm, darbībā. Ir rīkojies, rīkojusies arī valsts padomi vairākos gadījumos, tomēr nevar uh, turpināt uh, teikt, ka problēmu vairs nav. Problēmas ir jārisina dažādi veidi, kā to darīt, un pastāv arī griba to darīt. Tomēr ir nepieciešams arī aprēķināt e, līdzsvaru starp to, ko mēs vēlamies panākt, un uh, vajadzībām, kas attiecās uz uh, atkritumu iznīcināšanas ķēdi. Ir jāpārbauda katrs ziņojums, un es domāju, ka komisija to darīs tāpat, kā tā iepriekš to vienmēr ir darījusi, un kā to tagad dara. Uh, problēmas, par kurām tiek uh, ziņots, uh, divi, divos gadījumos, kur tiek šobrīd uh, pārbaudīti, tur ir ļoti liela uh, pretruna, pret eh, to iebilst eh, administrācija un dažādas iestādes, eh, kuras pārvalda šos poligonus. Un ministriju inspektori dodas veikt pārbaudas, to dara arī dažādas vietējās iestādes. Un šajā Mavro Rakī īpašajā gadījumā teika arī piespriest vairāki naudas soda, tāpēc ir nepieciešams ieklausītos, ir nepieciešams uzturēt dzīvu dialogu. Un ir nepieciešams arī pārbaudīt problēmas, un tās ir arī jārisina. Tā ir ministrijas, tas ir ministrijas mērķis no katra gadījuma izpētes esam konstatējuši, ka pastāv dažādas problēmas arī tad, ja šīs eh, problēmas eh, nav vides eh, ministrijas kompetencē. Mūsu ministrijas kompetence ir licenču izsniegšana. Un esam arī prezentējuši jaunu dosie, lai atjaunotu vidas eh, nosacījumus, eh, kādi ir nepieciešami, eh, lai saņemtu licenci par poligonu izveidi. Tomēr joprojām nav pieņemts lēmums. Mūsu dienas vēlas, lai apstākļi tiktu saglabāti Un vēlamies eh, arī eh, skatīties, eh, kādiem ir jābūt nākotnes mm, vidas nosacījumiem. Lēmums vēl nav pieņemts, tomēr vides ministrija nesniegs nekādas atlaides licenšu izsniegšanas procedūrai, salīdzinot to ar pastāvošo likumdošanu. Un tad, kas attiecās uz Mavro Raki poligonu, Tas ir otrais eh, lielākais Grieķijā. Šī iestāde ir pārbaudījusi arī iepriekšējos eh, poligonus. Eh, daudz no tiem ir tikuši slēgti un pārvērsti par parkiem. Termes parks, piemēram. Tas ir kā piemērs, kā ir iespējams uh, Eh, pārveidot eh, vecu poligonu. Un kas attiecās uz eh, problēmām, ir iesniegti divi finansējuma priekšlikumi, lai noplūžu problēmu risinātu. Ir mm, bijuši dažādi pasākumi un e, no e, paziņojuma ir redzams, e, ka tika ievērotas visas procedūras, visas noplūžu analīzes, visas šķīdrumu analīzes. Un par to visu bija arī ziņojumi. Ir divi projekti, kuriem tika pieprasīts finansējums no ministrijas programmas. Eh, līdz ar eh, sav, sav, Eiropas Savienības eh, sniegto finansējumu. Ir vēlmē risināt noplūžu um, problēmu. Un ir skaidrs arī, ka ir tātad jāuzlabo noplūžu iekāršu, iekārtu darbība un ir um, jāaizsargā ūdeņu uh, baseins, lai tajās neieplūstu kaitīgās uh, noplūdes. Mums ir jāskatās, kā to visu ir iespējams realizēt, un mēs pārbaudīsim arī mm, visus um, nākotnes uh, celtniecības darbus, ņemsim vērā arī iedzīvotāju sūdzības, un uh, kur pastāv kādas problēmas. Uh, Tās vēl noteikti ir jārisina. Eiropas eh, investīciju banka ir viesojusies eh, pie mums un viņi izstrādāja ziņojumu par mm, vairākiem projektiem Grieķijā. Un eh, viņi viesojās piecos poligonos. Tas skaitā arī Tesalonikos, tāpēc, ka var redzēt, ka Eiropas investīcija bankas finansējums netiks zaudēts. Un bankas ziņojums konkrēti par Mavra Raki poligonu atsaucas uz šo gadījumu. Ir noteikti dažādi vājie punkti, kas nav varbūt ļoti nopietni. Uh, Un e, šis e, poligons ir nosaukts par ārkārtīgi modernu e, poligonu par spīti nelieliem defektiem būvniecības procesā, un tāpēc šis projekts ir jāfinansē kā parauga projekts. Un mums ir jāuzstāj uz to, ka ir jārisina problēmas Un e, šie projekti ir arī jārealizē tā, kā ir e, paredzēts to darīt e, programmā, kas attiecās uz Grieķijas ziemeļiem. Jo ir būtiski realizēt šo poligonu projektus. tātad Tesaloniku projektu. Un tādā veidā to risinot, mēs būsim atrisinājuši daudz lielāku uh, problēmu. Tātad tā ir pilsēta, kurā ir 1,5 miljoni iedzīvotāju. Mēs vēlamies, lai šis poligons pēc darbu pabeigšanas kļūtu par parauga poligonu par ļoti uh, modernu poligonu. Un, uh, kā jau no sākuma teicu, protams, ir uh, arī jāpievēršas uh, īpaši atkritumu uh, pārstrādāšanai. Uh, Tesalonikos uh, pēdējo divu gadu laikā ir spērti ievērojami soļi, lai uzlabotu uh, atkritumu uh, pārstrādi, šķirošanu, lai uh, samazinātu uh, atkritumu uh, skaitu, kas nonāk no Rakija poligonā. Liels paldies, un tagad pievērsīsimies uh, nākamai, nākamajam lūgumrakstam 0742. Nu, um, mūsu uzrunās Erineo mērs. Lūdzu, jums vārds. Kīrie proedre, κύριοι του Προεδρείου, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά. Liels paldies priekšsēdētājiem, dāmas un kungi. Es priecājos priekšsēdētāji, ka jūs runājat uh, grieķu valodā, jo pretējā gadījumā es jūtos diezgan vientuļi. Ja jūs nevarētu uzklausīt mani Um, no dzimtajā valodā, un ja es nevarētu izmantot savu dzimto valodu, lai izklāstītu problēmu. Man ļoti žēl, ka grieķu deputāti nav ieradušies uz šo sanāksmi, jo tas man ļaut būt optimistiskāk noskaņotam. Nu, jau ir pagājuši 11 gadi, kopš es šeit ierados, un Es šeit uzstājos jau piekto reizi. Es jau vairāk kārt esmu izteicis nosodījumu par pārkāpumiem, kas tiek īstenot mūsu reģionā. Vispirms gan kā pilsonis, eh, gan arī kā pilsētas mērs. Jau sākot no 2002. gada ir tikus pārtraukta atkrituma poligona celtniecība. Un pēc uh, manas uzstāšanās, tātad, kā jau teicu, šī te celtniecība tika apturēta. M man bija arī jāatkāpjas no mēra amata, jo acīm redzot, man darbība daudziem nepatika. Šobrīd jāsaka, ka vidas aizsardzība nav vienīgais jautājums. Patiesībā runa ir par pašu demokrātijas principu kā tādu, un tāpēc mēs apvienojam savus spēkus. Mēs vēlamies demokrātiju, bet ja demokrātija nenodrošina taisnīgumu, tad nevar būt runa par demokrātiju. Un, diemžēl, taisnīgums nav ticis ievērots un lēmumu, kurus pieņēma vietējā tiesa, kā arī valsts padome. Nu, protams, ka te varbūt nav runa gluži par jaunu dreifūs lietu, bet tomēr ir notikusi interešu sadursmes tātad starp uzņēmējiem no vienas puses un otras puses uh, tiesnešiem. Nu, es jums ļauju izdarīt pašiem savus secinājumus. Tālāk. Sākot no 2003. gada ir tikusi pārkāpta 2012. gada direktīva numur 49. Pēc tam tika pieņemts lēmums numur 502. Tik pieņemts lēmums par jauniem pasākumiem Briselē ar e, jauniem kritērijiem, jauniem pasākumiem. Piektā direktīva. 59. direktīva 2009. gada. Tātad arī tā tikus pārkāpta. Tātad vesela virkne Eiropas Savienības direktīvu, kas ir tikušas pārkāptas. Likumdošana netiek ievērota, un tas nozīmē, ka nav ticis nodrošināts taisnīgums. Un pārkāpējs ir izdarījis 12 pārkāpumus. Es esmu saskaitījis 12 pārkāpumus. Nopietnus pārkāpumus un šo pārkāpumu starpā ir daži tādi, par kuriem es jūs informēju jau iepriekš, bet daži ir jauni pārkāpumi. Tātad sākotnēji Šajā vietā atradās eh, mežs, tas ir ticis nocirsts, eh, ir atstāta tikai puse šī meža, un otra puse ir tikusi izmantot, lai uzceltu atkritumu poligonu, tālāk ir tikuši izmantoti ūdeņi, bet runa ir par uh, reģionu, kurā ir um, zemestrīces risks. Tātad, ja būtu zemestrīce, tad nekas daudz no tā viss nepaliktu pāri. Runa ir arī par uh, to, ka šī teritorija varētu tikt izmantot lauksamniecības uh, darbībai. Par to es jūs informēju jau iepriekšējo reizi, kad uh, viesojos šeit, un tas viss mums atgādina Aristoteļa savulaik teikto. Tātad vai mums ir jāpieņem taisnīgi likumi vai slikti likumi? Tad kas ir vērtīgāk? taisnīgi likumi, kurus mēs nepiemērojam, vai arī nepareizi slikti likumi, kas tiek piemēroti. Tātad nav perfektu likumu, bet mums ir jāievēro tie likumi, kas ir spēkā. Līdz ar to nepārtraukt mainīt likumdošanu, tas neko nedod. Tādējādi tik novājināta tikai likuma var, un šobrīd ir nepieciešams panākt to, lai likums tiktu piemērots un ievērots, lai šī likumdošana eh, stātos spēkā. Mēs nevaram pieļaut to, ka eh, neliels skaits cilvēku pārkāp eh, šos likumus. Un mums ir jāvēršas pret uzņēmējiem, kas ir nopostījuši vidi, piesārņojuši ūdeņus, uh, Mēs vēlamies, lai viņi atstātu šo reģionu, un mums ir nepieciešams lēmums. Ir nepieciešams panākt to, lai likums tiktu ievērots. Ir nepieciešams panākt to, lai būtu cilvēki, kas ievēro likumu. Tāpēc eh, komitejai būtu jāiesaistās. Ja un jāpanāk likuma ievērošana. Kopš mārta tikusi atvēlēta daļa investīciju, eh, lai mazinātu problēmas, bet, diemžēl, ar to nav pieticis. Tāpēc ir svarīgi saprast sekojošo. Proti, šie pārkāpumi turpinās, Un zināms eh, skaits cilvēku, kas ir nabadzīgi, kuriem nav līdzekļu, kas dzīvo šajā reģionā, viņiem vairs nav iespējas izmantot eh, šo zemi gluži vienkārši tāpēc, ka tā ir pārlieku piesārņota. Un par spīti visiem šiem sodiem, kas ir tikuši uzlikt naudas sodiem, nav nekādu taustām rezultātu. Vīdas piesārņošana turpinās. Ja jūs apmeklētu šo vietu, jūs tūdaļ pat pārliecinātos par to, ka likuma var netiek ievērot manas pārstāvētajā reģionā. Un es eh, vēršos pēc palīdzības pie, pie tiesu pār, iestāžu pārstāvjiem, kas ir vienīgie, kas varētu te kaut ko mainīt. Tātad tas arī pagaidām būtu viss no manas puses. Mans mērķis ir pārliecināt jūs, diemžēl, man nav oratoru talants, vismaz ne tāda kā savulaik uh, desmit uh, Atēnu gudrajiem, bet es tomēr vēlējos uh, izteikt savu nosodījumu par uh, šiem pārkāpumiem, kas ir tikuši konstatēti. Pat ja es vairs neesmu šīs pilsētas mērs, man nāks konstatēt tomēr um, ciešanas, ar kurām saskars cilvēki, tāpēc, ka likums netiek ievērots. Un, ja jūs iesaistītos, jūs noteikti izglābt ne tikai vidi, bet arī likumu varu un nodrošināt taisnīgumu. Es ievērošu man atvēlēto uzstāšanās laiku Pat ja esmu um, ceļojis um, tik tālu, um, es ceru, ka man ir izdevies jūs pārliecināt par to, ka ir nepieciešams rīkoties. Paldies! Jā, jūs tik tiešām esat ceļojis uh, tik tālu un, protams, ka jums tika atvēlēts laiks un uh, mēs respektējam to, un, protams, ka mums ir jāizdara arī uh, secinājumi. Es domāju, ka tas ir arī ļoti apsveicams signāls, ka Eiropas parlaments uztver šīs problēmas nopietni. Mums ir jārisina problēmas un jārisina šīs problemātiskās situācijas. Tāpēc nekavējiet, tāpēc izmantojiet tik daudz laika, cik jums ir nepieciešams. Uh, Es domāju, ka arī jūsu studentiem ir paveicies, ja viņi var uzklausīt jūsu uzstāšanās. Un tagad pavisam īsi došu vārdu komisijas pārstāvim Spaikungam. Un lūdzu, cienījamie kolēģi, visi tie, kas vēlas izteikties par šo jautājumu, lūdzu piesakieties. Jā, liels paldies priekšsēdētājs, izteikšos pavisam īsi. Jā, tiesa. Um, Ziņojumos, uh, kurus iesniedz uh, peti, petīcijas iesniedzējs, uh, ir konstatēti trūkumi, kas noteikti ir jārisina, lai tiktu ievērotas vidas normas. Taču, kas attiecas uz teritoriju, kas ir izvēlēta šī poligona izveidošanai, uh, tad nekur nav norādīts tas, kur būtu jāceļ eh, šāds poligons, un nav arī norādīts, ka būtu jāizmanto kāda celtniecības tehnoloģija. Par šo aspektu Grieķijas valsts eh, padome noraidīja iesniegto lietu un uzskatīja, ka vieta, kas ir izvēlēta eh, poligonu celtniecībai, Um, bija izvēlēts saskaņā ar uh, vidas uh, normām. Un, kā jau mēs norādījām nesenajā rakstiskajā dokumentā, mēs esam noslēguši izmeklēšanu un šobrīd mēs, protams, esam atvērti un gatavi uzklausīt papildu informāciju, bet tāda nu ir pašreizējā situācija. Mūsu izmeklēšana ir noslēgusies. Liels paldies! Es vēlētos pavisam īsi pievērst jūsu uzmanību tam, ka 12. Uh, punktā jūsu mapītēs ir informācija par uh, attiecīgās delegācijas uh, darbu. Es domāju, ka komisijai būtu rūpīgi jāizlas šis dokuments un jārēģē varbūt uz to. Tagad vārds diskusijām un vispirms vārds Marijas kungam. Shortly. Swift as you can. Shortly. Pavisam īsi, lūdzu. Βάλλοντος δεν έχει άμεση σχέση με το έργο αυτό. Δηλαδή... Lielas paldies. Ja uh, vidas ministrijai nav uh, tieši saiknes ar šo jautājumu, tad tas ir tāpēc, ka mēs, esam, mēs neesam tie, kas ir pies, izsnieguši atļauju, mēs neesam arī uh, pārvaldījuši šī poligona celtniecību, taču inspektori ir tikuši nosūtīti no vidas ministrijas puses, un tāpēc es vēlējos atgrāst, atgriezties pie tā, ko teicu sākotnēji par šo atkritumu poligonu. Proti, ir jāatgādina, ka galvenā problēma, ar kur saskars mūsu valsts atkritumu poligonu jomā, ir naudas sots, ko mums uzlikusi Eiropas komisija Un ar galvenajām problēmām mēs eh, saskaramies Peloponozē, jo tieši tur ir paredzēts celt atkritumu poligonu, un šis poligons ir, tur jāizvieto vairāku vidas eh, apsvērumu dēļ. Mēs esam diezgan delikātā situācijā, jo šobrīd ir norit diezgan dzīva viedokļu apmaiņa. Šim jautājumam pievērsusies eh, valsts padome. Ir vairāki tiesas spriedumi. Nesenākais ticis pieņemts augustā, un ir ticis pieņemts lēmums par to, ka celtniecības darbi ir jāturpina. Tas nozīmē, ka pat ja mums nav tiesība iejaukties, Tiesa iestādes ir pieņēmuši savu lēmumu šajā jautājumā. Un ir jāpatur prātā atbildīgo iestāžu viedoklis, to iestāžu, kas ir atbildīgs par, eh, par šiem celtniecības darbiem. Tāpat arī ir jāņem vērā tiesas spriedums. Mēs piedalījāmies arī konsultāciju darbā. Runājām par to, ka ir nepieciešami inspektori, kas uh, apmeklētu šo vietu un attiecīgi veiktu nepieciešamās izmaiņas. Lielas paldies, mēs ņemsim vērā jūsu komentāru un tagad uh, iespēja izteikties kolēģiem Marijas kungam vispirms. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties lūgumrakstu iesniedzējiem, kas mūs šeit Eiropas parlamentā iepazīstināja ar grūtībām, ar kurām saskars. Jā, tiesa, Eiropā un jo īpaši Grieķijā šī ir nozīmīga problēma. Ministrijas eh, pārstāv teiktajā arī mēs saklausījām to, ka šis ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums Grieķijai. Mēs pievēršamies šim jautājumam tāpēc, ka ir iesniegt arī cita līguma raksta par šo pašu tēmu. Tātad tas ir jautājums, kas noteikti būs jārisina. Mums ir jādomā par pilsoņiem un viņu interesēm, par pilsoņiem, kas dzīvo šo atkritumu poligonu tuvumā un kurus satrauc eh, reģiona turpmākā attīstība. Tas, kādā stāvoklī būs vide, kā tas ietekmēs viņu veselību. Un mums nāks konstatēt, ka šajos Lūgumrakstos ir minēta arī negatīvā ietekma uz ekonomisko attīstību šajā reģionā. Šis jautājums ir ļoti jūtīgs. Un viens svarīgs aspekts, proti virkne aso ekonomisko asociāciju un organizāciju ir atbildīgas par atkritumu apsaimniekošanu. Runa ir par diezgan lielām naudas summām. Mēs, piemēram, uzklausījām uh, Vācijas uh, premjerministru vietnieku, kas ir atbildīgs par Grieķijas jautājumiem. Esam dzirdējuši arī Merkels kundzes teikto par uh, Vācijas uzņēmumiem, kas arī nodarbojas ar šo atkritumu pārvaldīšanu. Tātad jūs saprotat, ka tas nav jautājums, kas skar tikai un vienīgi Grieķiju, arī tas būtu jāpatur prātā. Tātad Grieķijas sabiedrība nevēlas, lai šobrīd būtu šāda trešo personu iejaukšanās pārvaldot. Um, tik uh, nozīmīgas intereses. Ir jāievēro konstitūcija Grieķijā un tiem jābūt sociālajiem partneriem, kas pieņem lēmums un komitejai, tā kā tā ir saņēmusi uh, lūgumrakstus. Uh, Komisijai tā kā tā ir saņēmusi lūgumus, tā ir vērsusies arī tiesā un uzlikusi sodus, bet šī soda ir jāmaksā pilsoņiem, tātad eh, viņi cieš no šiem pārkāpumiem, ar kuriem mēs saskaramies eh, Grieķijā dažādajos reģionos, jo šie sodi eh, Grieķijai ir jāmaksā ar nodokļu maksātāju naudu. Līdz ar to virkne pilsoņu nosoda eh, šos te pārkāpumus, un mēs nevaram turpināt ar šādu aburto loku. Runājot par šiem diviem lūgumrakstiem, kas mums iesniegti, nu, tie lieliski parāda, kāda ir situācija Grieķijā. Mavro Rakiju atkrituma poligonā tiek uzkrāti visi atkritumi no Salonika provinces, tātad runa ir par ļoti plašu teritoriju. Jūs eh, noteikti varat iegūt informāciju arī internetā, ja jūs, piemēram, ievadat atslēgas vārdu Mavro Raki, jūs noteikti iegūsiet diezgan plašu informāciju. Un ministrija arī atzīst, ka virkni problēma joprojām turpinās un šāda atkrituma apsaimniekošana nevar turpināties. Tā tad ir jādara kaut kas, jo nevar būt tā, ka pilsoņiem ir jācieš no šo pārkāpumu sakām. Es vēlētos vēl vienu minūtu laika, lūdzu. Tātad ir jāizteno pasākumi, lai lai šādi pārkāpumi neturpinātos un kompetentajām iestādēm ir jārīkojas un jārod risinājums. Otrajā gadījumā, tātad otrā līguma raksta gadījumā, mēs nevaram noslēgt darbu arī pie šī, šī līguma raksta. Tā izskatīšana ir jāatliek pagaidām. tāpēc, ka šī otrā lūgumraksta gadījumā, jā, tiek īstenot pasākumi, bet es domāju, ka būtu vērts atlikt šī lūgumraksta izskatīšanu, lai atbildētu pilsoņiem uz viņu lūgumu. Tātad pagaidām paturēsim šo jautājumu atvērtu. Lielas paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds mūsu kolēģei Sakurāfas kundzei. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους. Λίγος παλδές πρίξ, αδέτα gribētu pateikties organizācijas pārstāvjiem un visiem, kas šodien ieradušies pie mums, sniedzot tik ļoti visaptvarošu informāciju. Paldies arī um, ministrijas pārstāvim kas, uh, un arī komisijas pārstāvim. Paldies, ka atsaucāties uz uh, kopējām problēmām un paldies par visu, iegu, visiem ieguldījumiem diskusijā. Uh, Bet man būtu kāds jautājums ministrijas pārstāvim. Ne visi šie jautājumi patiesībā ir ministrijas kompetence, viņš norādīja. Un liela daļa jautājumu ir arī vietēju iestāžu rokās. Tomēr ministrija pārauga šo procesu kopumā. Un tādēļ, balstoties informācijas, ko šodien dzirdējām, Šķiet, ka neviens patiesībā nav devies uz reģionu un apskatījis, kāda ir reālā situācija uz vietas. Ir svarīgi tomēr parādīt mūsu ieinteresētību un nopietni uztvert jautājumus, kas ir saistīti ar mūsu pilsoņu veselības aizsardzību. Atkritumu apsaimniekošana un uh, notekūdeņu apsaimniekošana, tie ir jautājumi, kas ir jārisina. Vai šie visi dokumenti, vai tiem ir pienācīga uzmanība pievērsta aprīlī vai šķiet, ka 14. gada jūlijā patiesībā. Jūlijā tika runāts par, par to, ka atļaujai ir beidzies termiņš saistībā ar vīdes apstākļiem, un šī atļauja nav tikusi atjaunot arī, par to vairāk kārt tika runāts. Un ir arī vēl viena vēstule no uh, reģionu pārstāvjiem par uzraudzību, izvērtēšanu. Un tika arī norādīts, ka būtu jāpiemēro sankcijas. Situācija svarīga. Kas attiec uz šīm diviem lūgumrakstiem, ir vairākas svarīgas lietas. Abi lūgumraksti būtu pieņemami, Un nu, kā jau es norādīju, situācija varbūt nav izcila un par problēmām jau mēs ilgi un gari klausījāmies. Ir jautājums par šiem tankaru kravas transportu, to nesot bijis pietiekami. Turklāt jādomā arī par inspektoru veselības aizsardzību, kā arī ūdens ūdens tilpņu stāvokli un aizsardzību un kopējiem pārvaldības apsaimniekošanas jautājumiem, un tie ir jautājumi, kas ir svarīgi visā Eiropā, ne tikai Grieķijā. Jāpaturprātā arī klimata pārmaiņas, kas ir paralēls process. Nu, un, manuprāt, dažādām komitejām vajadzētu pievērst uzmanību šiem jautājumiem, kas attiec uz mūsu komiteju savukārt. Uh, Visu šo jautājumu būtu ļoti rūpīgi jā, jāizsver. Un pat, ja reizēm sasniedzam mūsu portfeļa vai mandāta vai kompetences robežas, nu, jebkurā gadījumā mums ir jādomā par šiem jautājumiem. Esam pieņēmuši vairākus lūgumu rakstus, ne tikai šos, uh, Un tie visi ir padziļināti, jāpēta, jāskatās, kādā, kāds būtu vislabākais veids, kā risināt tālākos darbus. Kas attiecas uz Grieķijas gadījumu konkrēti, tad Eiropas Savienībā līdz šim atkrituma apsaimniekošanas jomā neesam vēl pienācīgi reaģējuši. Daudz ir arī saņēmuši par to kritiku. Eiropas Savienība līdz šim brīdim vienkārši likus sankcijas, un tas arī viss bet sankcijām īsti ietekme vai sekas nav bijušas. Mums ir jārunā par sabiedrības informētību par vides jautājumiem, un sankcijas bieži vien noved pie tā, ka pilsoņi patiesībā kļūst ieinteresētāki situācijā attiecībā uz um, atkritumu apsaimniekošanu, un šeit ar iniciatīvām ir nākuši klajā gan pilsoņi, gan arī asociācijas, un arī jūs to savā dokumentā minējāt, bijusi tātad šī faktu konstatācijas misija Grieķijā. Nobeigumā gribēju vēl norādīt. ka mums jāturpina darbs pie šiem jautājumiem, tie mums ir jāpēta tālāk, un, manuprāt, būtu vērts arī nosūtīt delegāciju uz vietas, lai tai rastos viedoklis par reālo situāciju. Tas ir svarīgi tīri saistībā arī ar sabiedrības informēšanu. Tas ir svarīgi Grieķijai, un tas būtu veids, kā izdarīt zināms spiedienu uz Grieķijas iestādēm. Tas mums ļautu panākt progresu, informēt sabiedrību un veicināt uzticību Eiropas institūcijām. Paldies! Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Kirkos kungs, lūdzu. Sotus συναδέλφους, επαναλαμβάνοντας πολλά από τα ενδιαφέροντα. Liels paldies. Negribētu, protams, pārmērīgi noslogot runātājus. Iepriekšējā runātāja jau ir pauduši daudz svētīgas lietas. Gribētu pateikties mūsu viesiem. Paldies, ka pievērsāt mūsu uzmanību šīm specifiskajām problēmām. Kopumā runājot, gan gribētu teikt, ka tiešām ļoti žēl, ka uh, Grieķija šeit atpaliek atkrituma apsaimniekošanas jomā. Nu, esam vien no rindā pēdējiem. Jautājums par to, vai tātad atkritumu izmešana, nomešana, zemē apglabāšana, utilizācija, bet pārstrādāšana jau būtu krietni labāks risinājums. Tad to varētu atkārtot izmantot, un Grieķija tiešām šajā jomā atpaliek, diemžēl. Nu, svarīgi pirmkārt ir to saprast, nu, un tālāk varam mēģināt to risināt. Tas ir svarīgi. Tas mums ļaus izpildīt likumus, un svarīgs, protams, ir arī sankcijas. Bet, kā jau dzirdējām, tad pārsvarā beigu beigās jāmaksā ir pilsoņiem. Un sankcijas un sodi bieži vien tiek samazināti vai atvilkti saistībā ar tālākajiem vides plāniem. Tas nozīmē, ka arī tādējādi ir negatīvas sekas. Un kas attiec uz pārkāpumiem? Dzirdējām, ka pārkāpumu vispār nesot. Nu tā vismaz komisija teica. Komisija teica, ka viņa likumi netiekot nemazākajā veidā pārkāpti. Grieķijas iestādes savukārt liek vienu sodu pēc nākošā. Un te pilnīgās pretrunās nonākam, vai tad komisijai interesē tikai likums kā tāds un saturs tad neinteresē, jo nu nevaram taču šādā veidā vienkārši uzlikt kaut kur. Um, konteineru, tas nekas, ka tas ir caurs. Mums jāņem vērā komisija, kā teica, jā, jāpēc šī situācija tālāk, nu, bet beig beigās tiek uzlikt tik ļoti daudz sodu, un tas jau droši vien nebūs bez iemesla, nevar vienkārši teikt, nē, nē, viss ir kārtībā, jo acīm redzams, ka ir problēmas. Otrakārt, par otru lietu runājot padomē vajadzēja pieņemt um, lēmumus, kas pieliktu punktu šai situācijai, un tad viss arī būtu atrisināts. Es negribu, protams, runāt par interešu konfliktu, jo pats esmu politiķis, bet pirmais projekts ir nu, ticis uzsākts, ir zinām ietekme uz vidi. Kaut kas, ir, mm, kaut kas tiek darīts, bet redzam, ka problēmas nekur nepazūda. Un šķiet, ka problēmas varam gaidīt arī nākotnē. Bet tas nav tas, ko nu mums sagaida iedzīvotāji. Un arī otras, otra līguma raksta gadījumā tieši tā pati situācija, nu, nerisinat jūs šos jautājumus, un tā ir pilnīgi bezatbildība. Jājautā, kas ir tie kriteriji, kas tiek izmantoti atrašanās vietas izvēlē, varbūt tur kaut kas būtu darāms, varbūt ka kritēriji, ko piemērojat, nav īstie. Un jājautā, cik lielā mērā jūs paļaujaties akli uz likumiem, zināmos gadījumos tiešām akla šī paļaušanās. Nu, arī būt, ka ir vien, šis ir vienīgais veids, kā iedzīvotāji var panākt, ka komisija kaut ko darīs, un mēs jau runājam ne tikai par uh, par um, atkritumu apsaimniekošanu likumu mums it kā ir labi, tas pats arī ir integrācijas jomā, bet jārunā par īstenošanu. Paldies, saka priekšsēdētāji, visi runātāji ir izteikšies. Redzu, ka lūgumraksta iesniedzēji gribētu vēlreiz izteikties, diemžēl nevar jums dot laiku, jo mums darba kārtībā ir visai daudz jautājumu, kas vēl aizvien skatām, tādēļ, diemžēl, nedošu jums vārdu. Bet liels jums paldies, paldies, ka atceļojāt pie mums, ceļš bija tāls. Paldies, ka skaidrojāt situāciju ļoti rūpīgi, kārtīgi. Brītiņu. Ena leptotot, eh? Jätti. Inne nomini... Riste. Mikro. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Είναι νόμιμη η κατασκευή χιτά. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Comments no zāles, vai tas atbilst noteikumiem, vai tad viņi varēja būvēt šo uh, poligonu, vai tad tiek secināts, ka atbilstoši likumiem poligons tika iz, izbūvēts? Nu, es, tas ir vienīgais, ko es gribu uzzināt. Gribu, lai ministrija mums pasaka, likumīgs pasākums vai nav likumīgs, un tādu pēc tam varam skatīties, ko tad īsti varam darīt. Kas tad notiek ar šiem uzliktiem sodiem un visu pārējo, bet ko mēs darīsim, ko darīt ar ūdeni, apstrādāt, neapstrādāt, mainīsim kaut ko pētījumos. Priekšsēdētāji, jā, jautājums beig beigās ir, ko tad izdarīt? Mēs, protams, saprot arī jūsu stresu, bet, nu, planētas B mums nav planēta, mums beig beigās ir viena, par to ir jārūpējas. Te ir jāpievērš uzmanība, pienācīgi. Un arī vīdes ministrija pietiekami nopietni ir uztvērs jautājumu, arī viņi ir atceļojuši pie mums uz Briseli, piedalās šajā uzklausīšanā. Un mēs to augstu vērtējam. Paldies! Un arī komisija. E, komisija kā līguma um, sargātāja būtu ļoti jauki redzēt kaut kādus pozitīvus uh, stimulus, jo reizēm um, burkāns labāk nekā pātaga darbojas. Tādēļ, jā, visiem strādāsim, pildīsim mājas darbus. Priekšlikums ir atstāt atvērts šīs, šos lūgumrakstus, un es aicinātu vēlreiz nosūtīt vēstuli valsts iestādēm, kā arī attiecīgo poligonu pār, pārvaldniekiem, apsaimniekotājiem, lai viņi būtu informēti un lai kaut kas notiktu. Labi, ja tas jums šķiet pieņemam, tad tā arī darīsim. Tā tad rakstīsim gan valsts iestādēm, gan arī reģionālajām iestādēm. Un mēra kungs ceru, ka tas jūs iepriecinās. Un tas ir tas, ko mēs varam izdarīt beig beigās. Liels jums paldies! Labi, tad nu liekam punktu pie šī jautājuma un pāriem pie nākamā 13. Nu, nevaram mēs dot visiem vārdu. Marijas kungs. Nu, esam uzklausījuši daudzus jautājumus redzējām lūgumrakstu iesniedzēju priekšlikumus, saka Rafa kundze, arī es. Mēs norādījām, ka ir jādodas reāli, jāskatās, kas notiek uz vietas, bet nekāds lēmums nesam pieņēmuši. Ko tad īsti darīsim? Mēs kā komiteja šajā jautājumā gribētu, lai mēs kaut ko tomēr organizētu un darītu. Mēs par to nevaram šobrīd tagad pie, te pieņemt lēmumu. Lūgumraksts paliek atvērts, Tas nozīmē, ka risināsim soli pa solim pēc tam, kad šodien tas būs pabeigts darbas kārtībā. Ne, e. Okay, I guess that you want to take. Es e, pieņemu, ka jūs vēlaties e, izteikties, tomēr e, nerunājiet bezgalīgi. Jums tiek dots vārds tomēr uz īsu brīdi. Priekšsēdētājs eh, Kolons, es pavisam īsi izteikšos, eh, vēlos eh, uzsvērt, tad vēlos nosodīt to, kas notiek Grieķijā. Un to, ka centrālās Maķedonijas padomē bija 25 gadu laikā, kopš es strādāju ar šiem jautājumiem, pētījumi par ietekmi uz vidi tiek veikti. Pēc tam, kad ir izdarīts spiediens uz ekspertiem un viņiem tiek samaksāts saistībā ar šiem uh, ietekmes uz vidī novērtējumiem, es arī uh, uh lūdzu Manijātī kundzei, lai uh, šie uh, pētījumi tiktu uh, veikti ar lielāku nopietnību. Un uh, tā visa rezultātā uh, Grieķijas vide ir tik sliktā stāvoklī. Paldies! Arī jūs vēlaties, ko teikt, pavisam īsi jums teiktas vārds. Es vēlos uzsvērt to, ka ir eh, jānolēma par to, lai komisijas pārstāvi ierastos reģionā, tāpēc, ka pēc tā, ko esmu dzirdējis, darbs, kas ir veikts eh, Grieķijā, visi šie eh, sodi, viss tas nav atrisinājis problēmu. Un pēc šī tā ziņojuma, kas tika izstrādāts pēc 13. gada vizītes, uh, Mēs eh, ļoti eh, lūdzam eh, vēl vienu vizīti, tāpēc, ka mūsu veselība tiek apdraudēta. Šie reģiona mednieki mums saka, ka daudzi koki platānas ir miruši, izkaltuši, un mednieku suņi cieši no dažādām slimībām, daudz ir miruši. Uh, Līdz ar to ir skaidrs, ka tur ir nopietnas problēmas un ir, eh, komisijai ir tiešām ir eh, jāierodas, tas ir ļoti būtiski mums. Un eh, Paldies, ka to uzsverat nopietni. Mēs paturēsim šos lūguma rakstus atvērtus, lai tie tiktu pareizi risināti. Man ir ļoti žēl, bet es nevaru jums vēlreiz dot vārdu. Es tik tiešām to nevaru darīt. Runātājs mm, nav ieslēdzis mikrofonu um, pastāv risks, ka mums nepietiks visiem laika, bet nu lūdzu. Tika uzdots jautājums man. Ministreja vēlas atbildēt. Mūsu ministreja Eh, programmai eh, projektus, eh, finansējumu, mēs izsniedzām dažādu veidu atļaujas dažādiem projektiem, un mēs arī kontrolējam to visu, lai tiktu ievēroti vides nosacījumi, un divos gadījumos, divos tuvos gadījumos mēs skatāmies, kādi ir pasākumi, kā mēs varam palīdzēt to pareizi visu realizēt, un abos gadījumos Eh, ir nepieciešams eh, novērst eh, konstatētos trūkumus un tiks izvērstas vairākas procedūras. Un abos šajos gadījumos mēs par to ziņosim arī komisijai par to, kas būs uzzināts. Paldies! Līdz ar to mēs varam beigt šo ļoti, uh, dus, šo ļoti uh, auglīgo diskusiju. Paldies, ka ieradāties! Es jums visiem vēlu veiksmīgu eh, pēcpusdienu. Mēs eh, lūgumu rakstu eh, komiteju ķermies pie nākamā darba kārtības punkta, 13. darba kārtības punkts. Karēnis Everetas lūgumraksts 0258 un es dodu vārdu komisijai. Um, <clears throat> yes, thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšās kundze. Eh, šis eh, lūgumraksts ir eh, par peldvietu ūdens kvalitāti kādā pludmalē, kura atrodas starp Gibraltāra pilsētu teritoriju un Laliņu Spānijā. 2012. gadā apvienotā karaliste ziņoja par kvalitātes rezultātiem, kuri norādīja uz to, ka pastāv mikrobioloģiskais piesārņojums. 2013. gadā Eh, tika konstatēts, ka šī eh, pludmala neatbilst eh, obligātajām prasībām, kaut arī šī pludmala bija uz laiku jāslēdz. Un tajā pašā laikā mēs esam ņēmuši vērā lūgumus noteikt piesārņojumu iemeslus, un tāpēc mēs esam rakstījuši gan apvienotāju karalistē tās iestādēm, gan arī Spānijas iestādēm, cenšoties noteikt problēmas sakni. Uh, Un mēs lūdzām Spānijas iestādēm mums sniegt informāciju uh, par noplūdēm uh, no, uh, no līnijas notekūdeņu sistēmas, un pēdējā vēstule, ko saņemām no Spānijas iestādēm, bija 2016. gada aprīlī, un šajā atbildē Spānijas iestādes atzina, ka tik tiešām ir bijis šāds piesārņojums 13. gadā no notekūdeņu sistēmas. Un e, šķiet, e, ka galvenais iemesls e, iespējams ir saistīts ar notekūdeņu sistēmas uzturēšanu, kā arī sūknēšanas sistēmu problēmām. Mm, tātad um, ar notekūdeņiem, um, kuri nonāk uh, lietus uh, ūdens uh, um, rezervuāros. Un tas attiecās uz vairākām uh, Um, apdzīvotām vietām Liņā ir parakstīts līgums uh, ar uzņēmumu, lai atrisinātu šo problēmu, um, investējot 6,5 uh, mm, miljonus eiro. Un ir vērts atzīmēt arī to, ka uh, šobrīd Gibraltārā nepastāv kāds um, ūdens aizsardzības plāns, un tāpēc tiek pārkāpts ceturtais pants Um, direktīvā uh, par ieteikumu uz vidi, un šobrīd arī nav nekādu uh, um, pazīmi par uh, to, ka direktīvu kādā veidā palīdzētu aiz, um, pasargāt no piesārņojuma šajā pludmalē. Un visbeidzot, atbildē, tad mēs lūdzām arī apvienotās karalistes uh, um, iestādēm uh, sniegta um, informācija, viņas norādīja uh, uz uh, divām uh, noplūdes uh, vietām, uh, tomēr tās nesot saistītas ar notekūdeņu sistēmu, tāpēc tās nav izraicījušas rietumu pludmales piesāņojumu. Un viņi arī atbildēja uz uh, pieņemumiem par uh, to, ka uh, iespējams uh, ir iemesti atkritumi jūrā, uh, un tomēr viņi to noliedza, tāpēc, ka uh, fotogrāfijas, kas tika publicētas Spānijas presē, uh, bija uh, mehāniskā um, lidostas skrieceļu uh, tīrīšana. Un um, pat tad īsumā mēs lūgsim uh, turpmākus uh, paskaidrojumus no Spānijas iestādēm, no mm, avijās karalists iestādēm, uh, lai mēs saprastu, kas ir problēmas pamatā. Mēs zinām uh, to, ka uh, uzlabošanas darbi ir plānīti, plānoti, un tie cerams atrisinās problēmu. Vai eh, kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Nē? Eh, lūdzu. Paldies eh, komisijai par to, kā tā mums izskaidroja šo problēmu. Liekas, ka problēma ir saistīta ar Gibraltāra notekūdeņu sistēmu, nevis ar Spānijas notekūdeņu sistēmu. Tad Spānija tieši nosūtīja dokumentus. Tas eh, tieši izriet tieši no Gibraltāra teritorijas šī problēma, vai tā ir? Eh, paldies arī es vēlētos eh, teikt, ka patiesībā 2011. gadā komuna, kura bija atbildīga par notiekuļiem pārvaldību, Mm, šajā sūdzēšanas sistēmā tika veikts pārbaudas un tika izstrādāts arī dosie, kurš tika mm, izpētīts un ir tik tiešām tā, ka pastāv vienošanās, kā to ir norādījusi komisijas starp vairākām komunām Gibraltārā un sabiedrisko uzņēmumu kuri tad atbild tieši par Gibraltāra sistēmu. Arī es uzskatu, ka problēma ir jārisina. Un tas uh, nozīmē, ka var pieņemt eh, tos risinājumus, kas priekš tik uzskaitīti. Un mūsu atbilde ir tāda, ka mēs esam apmierināti ar to, ka Spānijas iestādes ir atbildējušas. Tomēr Gibraltārs nav rēģējis. Eh, līdz ar to tas, ko mēs varam darīt, eh, ja jūs piekrītat, eh, mēs varam nosūtīt vēstuli Gibraltāra iestādēm. Un atkarībā no viņa atbildes mēs varam paturēt šo dokumentu atvērtu, līdz būs atbilde, un pēc tam var nolēmt par lūgumraksta slēgšanu. Ja ne, tad mēs varam paturēt šo lūgumrakstu atvērtu, vai mēs tā varam turpināt. Jā vai nē? Jā, labi, paldies. Tādā gadījumā varam ķerties eh, pie nākamā darba kārtības uh, punkta, uh, kurš ir 11.02 lūguma raksts, kuru ir uh, iesniedzis Francijas valsts piesarīgais Žerās Kisinē par piesārņiem, kurat nepareizkizē atkritumu poligonu izmantošana. Viņš nav ieradies, tāpēc es uzreiz došu vārdu komisijai. Atvainojiet, ka šodien jūs tā nogurdin, tomēr tas ir jūsu pienākums, un mm, gal galā mm, vakars nav tālu. Um, yes, uh, thank you very much. Jā, liels paldies par lūgurmakstu 1102 2009. Jāsaka, ka tā ir diezgan, tas ir diezgan vecs lūgumraksts. Tas vispirms tika iesniegts 2009. gadā, un mūsu uh, pēdējā, pēdējās aktivitātes uh, ir datēts ar 2010. gadu. Jāsaka, ka papildus elementi mums nav. 2011. gadā mēs eh, rakstiski vērsāmies pie Francijas varas iestādēm, kas mums skaidroja, ka eh, šī, šis atkrituma poligons eh, ir saskaņā ar noteikumiem, ka atkrituma poligons ir ticis apmeklēts un ka nav konstatēts nekādas turpmākas problēmas, un mēs neesam saņēmuši nekādu papildu informāciju par to, ka tas tā nebūtu. Tātad pēdējo četru gadu laikā nekādas papildu informācijas. Labi, Tas nozīmē, ka, eh, ja viss piekrīt, mēs varam noslēgt šī lūgumraksta izskatīšanu. Nekas nav noticis kopš 2010. gada, tātad nekā jauna. Noslēdzam to. Pievērsīsimies 15. lūgumrakstam, eh, numur 1377, to iesniedz Polijas valsts piedarīgais, eh, pilsoņu sabiedriskās domas ietekmēšanas grupas tēra ietvaro vārdā. Un tagad es dodu vārdu uh, eh, Mikelsen kungam, ko, Mikelsen kundzei komisijas pārstāvei. Paldies, jā, arī es izteikšos pavisam īsi par šo seno lūgumu rakstu. Mums ir, notik, mums ir notikušas vairākas viedokļu apmaiņas ar um, polijas varas iestāžu pārstāvjiem no iepriekšējās informācijas izriet, ka polijas uh, attiecīgās iestādes šobrīd risina problēmu, bet tā kā IPPC direktīvas ietvaros nav um, ietvaru noteikumu, tiek strādāts uh, pie uh, tā, lai uh, viss atbilst jaunajiem noteikumiem, IPPC direktīva ir tikusi saistāta ar jaunu direktīvu. Mm, sākotnēji ministrija bija viensprāts, un tāpēc ir tikus at, tikuši atlikt sākotnējie plāni. Šis jautājums e, ir ticis iesniegts e, valsts tiesā, un, diemžēl, šī te rūpnieciskā ražotne joprojām turpina darbību, kas nav saskaņā ar visiem noteikumiem, pēc papildus kontaktiem ar attiecīgo iestāžu pārstāvjiem mēs esam uzzinājuši, ka um, rūpnieciskais operators ir iesniedzis jaunu pieprasījumu saskaņā ar jauno direktīvu, lai saņemtu atļauju un uh, lai viss atbilstu noteikumiem, kas attiec uz rūpniecisko uh, darbību. Taču mēs noteikti vērsīsimies vēl arī pie polijas iestādēm, lai nodrošinātu to, ka rūpniecisko ražotņu atļaus pilnībā atbilst prasībām saskaņā ar. Mm, tātad uz, mm, saskaņā noteikumiem, kas attiecas uz uh, lielām satricināšanas iekārtām, mēs esam nosūtījuši arī papildus jautājumus un pieprasījuši papildu informāciju no lūgumraksta iesniedzēja. Saņēmām atbildi, bet pavisam nesen, septembra sākumā, un šobrīd izskatām to. Bet mēs noteikti turpināsim uh, um, vidokļu apmaiņu ar polijas iestādēm par amoniaku. Liels paldies, ka izteicāties tik īsi! un precīzi. Ja es pareizi sapratu, tad mums būtu nepieciešama papildu informācija no lūguma raksta iesniedzēja un uh, papildu skaidrojums arī no komisijas puses, balstoties uz uh, jauno informāciju. Jūs vēlaties izteikties vēlreiz, lūdzu? Mums būs turpmāk uh, informācijas apmaiņa ar polijas iestādēm. Tātad tas nozīmē, ka jūs mūs informēsiet ar šo ja, jūs mums informēsiet par šo jauno informāciju, un mēs attiecīgi varēsim iep iepriecināt lūgumu rakstu iesniedzēju. Pitērs kungs, kundze, kundze. Chciałabym prosić o pozostawienie tej petycji otwartej. E, funkcjon... Vai es varētu jūs lūgt e, paturēt šo lūgumrakstu atvērtu? Šīs uh, rūpnīcas eh, darbība ir izraisījusi nemierus no vietējo iedzīvotāju puses un iebildums. Un jāsaka, ka savulaik eh, strādājot kā polijas eh, parlamenta deputāte, es jau strādāju pie vairāk pasākumu īstenošanas un vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka ik gadus izceļas meža ugunsgrēki, un tāpat arī 2012. un 2013. gadā tā tas bija reģionā, un, jau, eh, un arī šogad notika šāds pas, pašaizdegšanās gadījums, un tas nozīmē, ka mēs varam saskarties ar zināmām problēmām. Tātad vēlējos vien vērst jūsu uzmanības to. Lielas paldies! Tātad eh, mēs esam viensprāts, ka mēs paturēsim šo lūgumu rakstu atvērt. Mums ir nepieciešama papildu informācija par pašreizējo situāciju šajā lietā un nepieciešams arī skaidrojums pēc tam, kad būs notikusi viedokļa apmaiņa ar komisijai ar polijas iestāžu pārstāvjiem. Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Labi, tad pievērsīsimies nākamajam punktam, kas ir 16. mūsu darba kārtībā lūgumraksts 1770 2009. gada lūgumraksts. Karlo Kroti ir to iesniedzis. Un uh, tagad vārds komisijas pārstāvēm, kas ir arī grieķis. Uh, paldies, priekšsēdētājs, jūs pavisam īsi informēšu par šo jautājumu. Runa tā tad ir par lūgumrakstu, kas ticis iesniegts 2009. gadā. Uh, Savulaik lūgumraksts bija saistīts par autoceļu uh, celtniecību no Venecijas uz Paduju. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvoja, ka autoceļš ietekmēs uh, situāciju reģionā, tātad gaisa kvalitāti citu starpā un ka tas varētu izraisīt plūdu risku. Es pirms es run, vēlētos runāt par plūdu risku. Cik zināms, tad dalībvalstis šobrīd īsteno pirmo uh, plūdu uh, riska direktīvas uh, daļu, tā skaitā arī Itālija. Mēs šobrīd izvērtējam uh, kartes, kurās ir attēlot, eh, tātad attēlot reģionu, kas, kuros pastāv risks, tas attiec arī uz Itāliju. Nākamais būs plūdu risku pārvaldības plāni, un, eh, cik zināms, Itālija eh, savā plānošanā iekļaus arī šo reģionu, kas attiec uz otru jautājumu - gaisa piesārņojumu. Komisija nesen ir uzsākusi jaunu pārkāpumu procedūru pret Itāliju par uh, par to, ka tiek pārsniegts PM10 līmenis eh, vairākos reģionos, un arī šīs te divas minētās pilsētas ir eh, šajā sarakstā. Tātad eh, šī procedūra ir sākotnējā posmā, un pagaidām mēs neesam saņēmuši papildu informāciju kopš 2009. gada. Lielas paldies! So, thank you very much for that. Lielas paldies! Mani pārsteidz tas, ka komisija uzskata, ka šobrīd tātad ir atvērta uh, pārkāpuma procedūra, ir uzsākt pārkāp, uh, pārkāpuma procedūra. Man, uh, es vēlos dot vārdu deputātiem, vai kāds vēlas izteikties par šo jautājumu. Eleonora, lūdzu. Jā, vēlos teikt. šīs lūgumraksts būtu jāaptur atvērts. Cik man zināms, tātad šobrīd norit šī pārkāpuma procedūra, un ja mēs saņemsim papildu informāciju, tad ir ļoti nozīmīgi pievērst uzmanību tam, eh, kā notikuma attīstīsies turpmāk. Es piedāvātu paturēt šo lūgumrakstu atvērtu. Paldies! Vai ir vēl kādi priekšlikumi? tad varbūt mēs varam piekrist Eleonoras priekšlikumam un centīsimies rast papildu informāciju. Pagaidām tā tad ir šī te pārkāpuma procedūra, un mēs eh, sekosim tai līdz pašām beigām. Šobrīd gaidam eksper, eksperts, kas iepazīstinās mūs ar pētījumu par Eiropas uh, pilsoņu iniciatīvu Yeah. Okay, so Peter, my friend, we are proceeding to the. Pīter, tātad mēs varam pievērsties B sarakstam. Vispirms ir lūgumraksts numur 45, ko ir iesniedzis Grieķijas deputāts Jorgus Tusas par dabas ka katastrofu Ermeni, me, Ermenidā. Es nezinu, kur atrodas šī vieta, tad mums ir prasība paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu. Un ir vēl kāds līgumraksts, lūgumraksts 54. Roberti, jūs vēlaties kaut ko teikt? Tātad trīs lūgumrakstu, kurus iesnieg, iesniegus vienu un tā pati persona. Man šķiet, ka divas no tiem var noslēgt, bet uh, viena vien lūgumrakstu gadījumā komisijas sniegtā atbilde nav pietiekama, jo komisija apgalvo, ka tā joprojām gaida papildu informāciju no dalībvalstīm, tā skaitā arī no Maltas, un šī informācija tika saņemta līdz decembrim šogad, lai um, viss būtu saskaņā ar direktīvas noteikumiem, un tāpēc es vēlētos, lai, šī, eh, lai šīs lūgumraksts paliktu atvērts. Paldies! I'll give the floor to, to the head of our unit. Tagad vārds mūsu nodaļas vadītājiem. Jā, mēs esam saņēmuši vēstuli ar papildu informāciju kur mēs saņemam augustā un kas nav tikus ņemt vērā. Es atbildēju, ka mēs noteikti eh, par to informēsim komiteju. Tieši par šo lūgumrakstu, šo vienu īpašo lūgumrakstu. Labi, tātad 45. un 69. lūgumraksts. lūgumraksts par balsošanas tiesībām uh, cietumniekiem. Vai jūs varētu nedaudz mums informēt par šo? Uh, thank you, I just want. Lielas paldies. Es tikai meklēju sarkano pogu. Jā, es piekrītu tam, ka būtu jānoslēdz šis lūgumraksts, bet es vēlētos uh, aicināt jūs nosūtīt vēstuli mūsu premjeram divu iemeslu dēļ. Vispirms tāpēc, ka ka tad, kad komisija um, pieprasīja šo atzinumu, tika solīts, ka uh, balsošanas likums tiks mainīts um, uh, Igaunijā un ka cietumniekiem tiks piešķirts uh, tiesības balsot, bet, diemžēl, tas nav ticis izdarīts. Un otrkārt, tiesa uh, pērš uzmanības to, ka lai arī tas ir katras uh, dalībās kompetencija pieņemt šo lēmumu, tas tomēr ir cilvēktiesība pārkāpums neļaut uh, cietumniekiem balsot. Labi, tātad priekšlikums būtu tāds, ka mēs nosūtīsim vēstuli attiecīgiem iestādēm Igaunijā un tad noslēgsim lūgumu rakstu. Lieliski! Vai kāds vēl vēlas izteikties? Marijas kungs, lūdzu! Lūdzu. Priekšētais vēlējos eh, vienkāršot procedūru un vēlējos atgādināt, kāds bija mūsu pašu lēmums. Ja es pareizi saprotu, tad ikreiz, kad kāds deputāts vēlas pārnest lūgumu rakstu no A sarakstu uz B sarakstu, to ir iespējams darīt bez jebkāda paskaidrojuma. Tas jau mums ļauj ietaupīt laiku. Uh, Un pēc tam uh, ir nepieciešama divu mēnešu laiks, lai sagatavotu uh, e, paskaid, šo te skaidrojumu. Un pēc tam kom, komiteja var izlemt, vai ar šo paskaidrojumu pietiek vai nē. Bet pārnest no B uz A ir iespējams tikai vienu reizi. Taču jāsaka, situācija ir līdzīga kā uh, skolā. Es domāju, ka deputāti ir pietiekami prātīgi, lai sagatavotu uh, šādu te uh, paskaidrojums. Tāpēc es domāju, ka mēs varētu arī iztikt bez tā. Un pēc tam, attiecīgi, mūsu rīcībā ir divi mēneši, kur laikā ir iespējams sagatavot šo paskaidrojumu. To var sagatavot gan deputāts, gan līguma iesniedzējs un izlemt, vai tas ir pieņems, pieņemams vai nē. Bet, manuprāt, mums izdotos ietaupīt laiku. Dažiem ir nepieciešams pāris minūtes, lai paskaidrotu, citiem ir nepieciešams daudz vairāk laika, un gau galā mēs visi piekrītam, jā, šis lūgumraksts pāriet no B uz A sārakstu, tātad mēs varētu to daudz ātrāk izdarīt bez paskaidrojuma. Pēc tam šis paskaidrojums var tikt sagatavots, un jūs kā priekšsēdētāji varētu attiecīgi izlemt, vai ar, ar šo. Uh, laika termiņu pietikt vai nē, tas vienkāršot. Paldies, tagad vārds Mārijas kungam. Νόμε τις παρατηρήσεις του Πίτερ είναι πολύ πρακτικές και μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι γρήγορα. Γι' αυτό προτείνω ε, οι αναφορές... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, būtu labi, ja mums izdotos pātrināt procedūru. Es piedāvātu 25, uh, 45 un tiktu pārcelt no B uz A. Es domāju, ka mēs esam pieņēmuši jau lēmumu arī par 45. Labi, tad šobrīd es saņēmu sarakstu no GOE, proti, ka GOE vēlas pārcelt no B sarakstu uz A sarakstu 32, 38, 44, 47, 49 un 84 bez paskaidrojuma. Go uh, lieliski parāda ar piemēru tieši to, ko Pēters nu pat piedāvāja. Vai mēs varētu lūgt uh, sekretariātam pārbaudīt to visu? Tātad mēs nepievērsīsimies tagad šim jautājumam un teiksim tā, ka mēs esam ceļā uz to, lai rastu lielisku procedūru, ieviestu jaunu rutīnu, un es domāju, ka tas mums ir jāizteno pēc iespējas ātrāk mums tik tiešām pie tā ir jāstrādā. Tātad mēs esam pieņēmuši lēmumu par dažiem punktiem, tātad vai mēs varam par to vienoties, un sekretariāts pārbaudīs, sazināsies ar go, e biroju, vai mēs varam rīkoties šādi. Paldies! Now we have concluded on the B list, and I know I would like. Tagad mēs esam pabeiguši darbu pie B sarakstu, un es vēlētos uzzināt, vai eksperti ir klāt, lai informētu mūs par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Tātad iepazīstināšana ar pētījumu Eiropas pilsoņu iniciatīvu runa ir par šo ziņojumu. Tas ir ļoti interesants ziņojums, iepazīstieties ar to. Tātad um, pirmie secinājumi par īstenošanu Es vēlētos sveikt šeit Martu Balasteros. kas ir politiskā padomniece un menedžmenta, uh, eh, un uh, pa, kas menedžera attiecīgajā organizācijā. Tātad uh, lūdzu, iekārtojieties ērti. Thank you very much for um, inviting us. Labdien! Paldies, ka uzaicinājāt mūsu šo prezentāciju. Sāciet. Es gan labāk gribētu, ka sākat uh, darbu tad, kad esi apsēdušies un beidzot miesies tā iezālē, tad arī kādu sekundīti uzgaidīsim. So let's, maybe we can now soon. Drīz varam sākt varbūt. Marta Balesteros. Jūs strādājat rīcība politikas departamenta vārdā. Tas ir ļoti svarīgs parlamenta departaments. Lūdzu, jums vārds. Yes, thank you for inviting us. Paldies, ka mūs uzaicinājāt. Jā, mēs jūs iepazīstināsim ar pētījumu, ko veicām Eiropas parlamentam. Es esmu advokāte, vecāka advokāte un vadītāja, un parlamenta vēlme. Parlaments vēlējās un lūdza, lai mēs vērtātu, vai Eiropas pilsoņu iniciatīva ir efektīvs instruments dalībai demokrātijā Eiropas Savienībā. Un mēs pēc būtības mēģinājām vērtēt, vai organizatoriem jāskaras ar problēmām vadot pilsoņu iniciatīvu, un mēs mēģinājām arī identificēt, kādi būtu potenciālie risinājumi šo problēmu pārvarēšanai, un nāk lai arī ar rekomendācijām, kā to darīt. Nu, re, Par to tad arī jums stāstīšu. Vienpadsmitais līguma pants līgumā par Eiropas Savienības darbību pēc Lisabonas nosaka iespēju pilsoņiem, ja ir apkopots miljons parakstu, tad ir iespēja aicināt komisiju nākt klajā ar likumdošanas akta priekšlikumu par konkrētu jautājumu. 2001. gadā pieņemtais regulējums nosaka zināmas prasības. Nē, 11. gadā tātad. 11. gadā pieņemtais regulējums, regulējums nosaka zināmas prasības šai procedūrai. Un pilsoņu iniciatīvas organizatoriem, kā arī pilsoņiem bija jājautā, vai mums ir vērts rīkoties, veidot šādu, nāk klajā ar iniciatīvas priekšlikumu, vāktu miljonu parakstu, lai beig beigās komisija vienkārši tiktu aicināta varbūt padomāt, vai komisija varbūt vēlas nākt klajā ar likumdošanas aktu priekšlikumu. Nu re, tādēļ, ja šī procedūra ir tiešām sarežģīta, tad visticamāk tikt uzskatīts, ka šis mērķis neattaisno līdzekļus. Un pilsoņi varētu uzskatīt, ka nepiekriet, ne, nepietiek šeit demokrātijas, jo vienīgais, ko iegūst pilsoņi vai organizatori, ir komisijas atbildi, jā vai nē, darīsim vai nedarīsim, bet komisijai nav nekāda pienākuma iesniegt, nāk klajā ar tiesību aktu priekšlikumu, ko tiem lūdz Eiropas pilsoņu iniciatīva. Nu, re, tas būtu mūsu izējas punkts. Mūsu izmantotā metodika bija ne tikai pētījums, bet mēs arī konsultējāmies ar iesaistītajām pusēm, kas izstrādāja pilsoņu iniciatīvu. Sazinājāmies ar organizatoriem, valstu iestādēm, kas iesaistīts procesā, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības iestādēm. Un mums bija arī izveidots ekspertu panelis, Viņi strādā pie dažādiem jautājumiem un ļauj mums pārskatīt rekomendācijas, kas ir balstīts uz mūsu panāktiem rezultātiem saistībā ar problēmām, ar ko jāskars organizatoriem. Ir varbūt svarīgi mēģināt iziet cauri procedūrai pavisam ātri. Tad, kad pilsoņi pieņem lēmumu, nāk klajā ar iniciatīvas priekšlikumu, tātad šī ideja nonāk komisijā un tiek reģistrēta pirms vēl ir vispār jebkādi paraksts savākti. Komisija tad savukārt veids pārbaudi, vai ir nodrošināta mm, tātad šī pieprasījuma atbilstība. Un tik līdz ideja reģistrēta, organizatoriem ir gads savākt miljonu parakstu. Parakstē, ja paraksti ir tieši saistē, tad ir nepieciešama certificēta parakstu vākšanas sistēmu, ko certificē valsts iestādes. Pēc tam paraksti ir jāverificē atbilstoši dalībvalstu noteikumiem. Tik līdz ir sanāks miljons parakstu no pilsoņiem, kas pārstāv vismaz septiņas dalībvalstis, tad iniciatīva nonāk komisijā, Un tad ir jānotur uzklausīšana Eiropas parlamentā. Komisijai ir pēc otrās pārbaudas jānāk klajā ar secinājumiem par komisijas veicamiem pasākumiem un rīcību. Galvenie šķēršļi, ar ko ir sastapušies organizatori, ir sekojoši. Ir vairākas problēmas, kuras mēs varētu teikt notiek visā procesa gaitā. Viena no šīm problēmām ir komitejas izveide. Tātad tā, regulējumā ir noteikts, ka ir jāizveido komiteja, kurā būtu vismaz septiņi organizatori. Un šīs komitejas juridiskais status nav īsti skaidrs. Tomēr atbildība par dažādajiem organizatoriskajiem soļiem, organizējot Eiropas pilsoņu iniciatīvu, ir fizisku personu uzdevums. Tas ir pirmais sloks un šķērslis, ar ko jāskars organizatoriem. Kādā veidā veidot komiteju un kā arī izcināt atbildības jautājumu piemēram, datu aizsardzības jomā. Visi šie paraksti ir jāapkopo un jāiegūst vēl konkrēta specifiska informācija par katru parakstītāju. Un saskaņā ar datu aizsardzības direktīvu ir zināms prasības šai datu apkopošanai, lai tie tiktu drošā veidā uzglabāti, lai nebūtu piekļuve šai informācijai un tā tālāk. Tādēļ risks, ka šī informācija varētu būt ļaunprātīgi izmantota, ir katra, septiņas, kom, septi, katra no septiņiem komitejas biedriem, tātad kā fiziskas personas atbildība. Visā procesa gaitā ir jānodrošina arī zināma finanšu, zināms finanšu atbalsts nepieciešams. Un jābūt tātad transparencei attiecībā uz um, finanšu avotiem. Tātad, kas ir tie finanšu avoti, kas ir aiz katras no iniciatīvām? Jebkurš bankas konts, kas stāv aiz Eiropas pilsoņu iniciatīvas, tas jāatver katrai atsevišķai fiziskai personai. Ir arī zināmas problēmas rast kontaktus, nodrošināt tos katrā no septiņām dalībvalstīm, un septiņi tā ir kā minimālais skaitlis. Un sistēma kopumā prasa zināmas gan juridiskās zināšanas, gan arī IT, zināšanas IT jomā, kas pārsvarā organizatoriem tomēr nav. Tad, kad pilsoņu iniciatīva tiek iesniegta reģistrācijai, organizatoriem ir jāskaras ar tiesiskā pamata problēmu. Tātad pieprasījuma, katram no pieprasījumiem ir jābūt Eiropas Savienības kompetences jautājumā, un tādēļ līgumā ir jābūt noteiktam tiesiskajam pamatam. Lielais vairums organizatoru, ar ko runājam, nu, to nezināja. Viņi nebija informēti, ka viņiem jābalstās uz Eiropas Savienības līguma, un nezināja, kā atrast uh, attiecīgo pienācīgo tiesisko pamatu. Turklāt viņiem nebija arī skaidrs, kāds ir aptvērums. Vai Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvu var adresēt, lai, piemēram, grozītu līgumu, grozītu likumu, nevis grozīt likumu, bet nāk klajā ar jaunu likumu? Vai no otras puses nevar piedāvāt tiesību aktu priekšlikumus, bet ir runāt par problemātiskiem jautājumiem, kur izsnēšanai nav vajadzīgi jauni likumi. Tīri jautājums par kaut ko runāt, pacelt, iekļaut kaut ko Eiropas Savienības iestāžu politiskajā darba kārtībā. Nu, neobligāti ir jābūt jaunam tiesību aktam. Viss šī situācija nav organizatoriem skaidra. Tādēļ nepieciešams atbalstīt organizatorus tīri saistībā ar visiem šiem juridiskiem aptvērumiem un tiesisko satvaru, kuru, kurā tiem jāstrādā. ir arī zināmas problēmas saistībā ar tulkojumu izmaksām, jo Eiropas pilsoņu iniciatīva ir jāizstrādā tātad vismaz septiņās dalību valstīs, un tādēļ attiecīgi jautājumi, kas jāuzdod pilsoņiem, kas parakstīs, ir jāpārtulko visās valodās. Trešais solis. Tiklīdz pilsoņu iniciatīva ir piereģistrēta, liela daļa parakstu tiek vākta tiešsaistē. Komisija ir izstrādājusi šādu sistēmu, tomēr nešķiet, ka tā pārāk labi darbotos. Tā vismaz neļauj iniciatīvu parakstīt tiešsaistē. Kaut kas būtu šeit jādara. Turklāt, tas, ka dažādās dalību valstīs tiešsaistes apkopošanas sistēmai ir piemērojams dažāds regulējums, arī tā ir problēma. Un bieži vien laiks, kas ir nepieciešams certifikācija, ir īs. Kas attiecas uz parakstu vākšanu, lielākā problēma ir dažādās normas, kas pastāv dažādās dalību valstīs. Attiecībā uz datu, personas datu pieprasīšanu. Dažas dalību valsts pieprasa uh, ID, nu, mm, citas nē. Un šis harmonizācijas trūkums gadījumos, kad persona mēģina organizēt šādu plaša mēroga mm, parakstu vākšanu dažādās dalībvalstīs, ar lielu problēmu tas ir sarežģīti, jo jā, viņiem jāpārzina noteikumi visās dalībvalstīs, un attiecīgi tiem, kas piedalās, tie, kas parakstās, ir jānodrošina šo noteikumu ievērošanu. Ticiet vai ne, bet gads nav garš laika posms, lai apkopotu miljonu parakstu. Un nav īsti skaidrs, kādēļ ir vajadzīgs konkrēti gads. Ja lūdzam pilsoņus piedalīties Eiropas Savienības demokrātijā, kādēļ ļaujam viņiem to darīt gadu? Vai tas ir būtisks termiņš? Vai tas ir svarīgi? Vai varbūt labāk uh, pilsoņu bažas un šaubas varam uzklausīt ilgākā termiņā? Parakstu verifikāciju, ko veids dalībvalstis. Tas šķiet nekāds problēmas nerada. Šīs elements ļoti labi darbojas. Tiklīdz visi paraksti ir apkopoti, Situācija ir tāda, ka iniciatīva tika iesniegta komisijai, un iesniegšanas brīdīs lielākās problēmas ir saistīts ar to, kāds ir mērķis šai uzklausīšanai Eiropas parlamentā. Par ko tad runās organizatori? Par procesu, par saturu, par iemesliem, apsvērumiem, iemesli, kādēļ viņi piedāvāja papildus ekspertus, uzklausīšanā, lai tādējādi dialogs ar deputātiem būtu saistīts ar tādu lietas būtību, pieprasījumu saturu, lai visu to labi izprastu. Komisija pēc tam rēģē uz šo pieprasījumu, un nebija īsti organizatoriem skaidrs, vai viņi var lūgt iekļaut šo jautājumu komisijas darba kārtībā, lai pie tā tiktu strādāts, vai no otras puses viņi vienkārši īsteno iniciatīvas, pilsoņu iniciatīvas tiesības, un tādēļ beigās tiek vienkārši runāts par pieprasījumu pēc tiesību akta. Komisijas atbildes nav skaidrs. Ne, ne pirmās pārbaudas, ne arī otrās pārbaudas laikā netiek skaidrs teikts, ko tad īsti var darīt. diskutējot ar iniciatīvas organizatoriem, bija skaidrs, ka viņai trūkst zināšanu par to, ko darīt, tiklīdz Eiropas pilsoņu iniciatīva ir iesniegta. Vai arī nav vēl iesniegta. Jo nebija iespējams savākt šo miljonu parakstu. Šajos gadījumos parlaments ir paudis savu vēlmi pieņemt lūgumrakstu un mēģināt risināt šo jautājumu. Vai varbūt organizatori var izmantot 225. pantā noteikto, kas piešķir iniciatīvas tiesības Eiropas parlamentam. Šajos gadījumos organizatori nezināja, ka šādas iespējas vispār pastāv. Tas nozīmē, ka viņiem ir nepieciešamas norādes un zināšana šajā jomā. Un vēl viena lieta, gribēju pavisam īsti, īsi atgriezties un jums stāstīt. Izstrādājot iniciatīvu, mēs maijā patiesībā rakstījām ziņojumu. Tobrīdī 46 iniciatīvas priekšlikumi, bet tikai diviem priekšlikumiem bija izdevies savākt miljonu parakstu. Tad tie tad tika iesniegti, bija uzklausīšana, kopumā bija 28 reģistrētas iniciatīvas un 18 tika noraidīts pie pirmās pārbaudas. Cipari rūk, 12. gadā bija 27 iniciatīvas iesniegts, 13. gadā 90. Tādējādi atkal jājautā, vai organizatoriem bija vērts to visu darīt, vai viņu demokrātijas, tātad viņiem piešķirtās demokrātijas iespējas ir pietiekams. Un tādēļ mūsu rekomendācijas ir sekojošas. Tīri gan praktiski apsvērumu, gan arī saistībā ar grozījumiem līgumā. Mūsuprāt, organizatoriem ir nepieciešams ļoti specifisks atbalsts. Tādēļ varētu izveidot šādu iniciatīvas centru kā kontaktpunktu, kur organizatoriem sniegtu padomu par gan IT jautājumiem, gan citiem praktiskiem apsvērumiem, citām lietām, kas viņiem jāzina un kur nepieciešama palīdzība. Turklāt komisijai vajadzētu pievērst uzmanību arī motivācijai pieņemt vai noraidīt pilsoņu iniciatīvu, gan reģistrācijas brīdī, gan arī pēdējā fāzē. Tā arī komisijas secinājumos par to, kāda būs turpmākie komisijas spēramie soļi. Komisijas serveram jākļūst par pastāvīgu instrumentu, jāuzlabo programmatūra, par pamatu izmantojot dialogu ar iesaistītajām pusēm. Iesaistītajām pusēm ir konkrēti piemēri un pieredze saistībā ar to, kas darbojas un kas nedarbojas. Tādējādi varētu nodrošināt, ka programmatūra parakstu vākšanai tieši saistē darbojas labāk. Un, mūsuprāt, šeit jāstrādā kopā, lai nebūtu tā, ka komisija viena pati domā, kā visu uzlabot, bet ar nevienu nerunā. Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja, kā arī Eiropas parlaments, varbūt varētu vispalīdzēt ar tulkošanas pakalpojumiem, nodrošinot savu dienestu palīdzību iniciatīvām. Un, kas attiecas finanšu atbalsta pārskatāmību, šobrīd šī transparence ir ierobežota, un tā problēma saistībā ar finanšu atbalstu un finansiālajām uh, iniciatīvas vajadzībām ir tāda, ka ir jāskaidro, kas ir finanšu atbalsts. Bet jautājums par to, vai aiz attiecīgā finanšu atbalsta slēpjas kaut kāds intereses, ir atkarīgs no sūdzībām, kas ir vai nu pilsoņiem vai organizatoriem. Mums šķiet, ka varbūt komisija varētu būt sistemātiskāka loma, pārbaudot vai īstenojot katru no iniciatīvas gadījumiem un pārbaudot finans, finansējumu, kas aiz tā slēpjas. Varbūt tādējādi mēs varētu atrisināt šo problēmu. Esam paredzējuši arī regulējumu pārskatu 15. gadā un mēs savā pētījumā sniedzām vairākus piemērus attiecībā uz tiem pantiem, kurus varētu pārskatīt. Tos jums detalizēti neklāstīšu, tas viss jums ir dokumentā, bet svarīgākais ir saistīts ar precizējumu saistībā ar uzklausīšanas struktūru un mērķi parlamentā. Varbūt būtu labi pārskatīt parlamenta reglamentu un attiecīgos pantus uh, tādā saistībā ar noteikumiem, kas piemērojami iniciatīvas uzklausīšanai parlamentā. Turklāt, mūsuprāt, ja vien iespējams, un ja līgums tiktu pārskatīts, ļoti jauki būtu, ja 11. pantu varētu pārstrādāt, lai būtu pilnīgi skaidrs vai Eiropas pilsoņu iniciatīva ļauj ne tikai pieprasīt likumdošanas aktu priekšlikumu, vai tātad tas ir vienīgais, ko var pieprasīt, vai pilsoņi no otras puses var tātad vienkārši piedāt problēmu jautājumus bez attiecīga paralēla likumdošanas akta, kas būtu jāstrādā, vai iniciatīva var iesniegt tikai šādos konkrētos likumdošanas priekšlikumu gadījumos. Ja ne nu jums ir kādi citi jautājumi vai komentāri, tad lūdzu, ar prieku uzklausīšu. Un, Drīz eh, sāksim eh, diskusiju, bet eh, no sākuma es vēlētos dot vārdu Eiropas komisijas pārstāvim. Sarakstā ir divi saraksti, nezinu, kurš no jums pirmais vēlas izteikties. Marija Kristīna Paranē, lūdzu, dodam jums vārdu. Merci, madame la présidente. Jā, paldies priekšsētāji. Paldies par iespēju izteikties. Es strādāju ģenerāla sekretariātā vienībā, kas eh, strādā tieši pie eh, šī instrumenta Eiropas pilsoņu iniciatīva. Mēs jau esam rūpīgi iepazinušies ar atziņām, ar kurām jūs tikāt iepazīstināt. Kā jau jūs zināt, tad Regulas 22. pantā ir paredzēts, ka komisija iesniedz parlamentam un padomēji 2000, uz 2015. gada 1. aprīli ziņojumu par regulas īstenošanu. Tātad tie elementi, kas ir, parādīti, ir parādījušies atziņās šajā pētījumā, noteikti papildinās mūsu viedokli, bet mēs esam uh, sadarbojušies arī ar pētījuma autoriem un uh, mūsu uh, vienība ir spējusi arī sniegt uh, savu artavu, savu pienesumu. Sākotnēji eh, tad bija diezgan liels problēmas, kas bija saistīts tieši ar organizatoriskiem aspektiem. To mums izdevās atrasināt, jo komisija ir ieviesus bezmaksas uh, um, tātad uh, šo te izmitināšanu, bet šobrīd mums ir jāgaida līdz stāsies uh, spēkā jaunā komisija, un Tad mēs redzēsim, vai mums būs iespēja nākt klajā ar likumdošanas grozījumiem, bet katrā ziņā mēs e, jau šobrīd jums pateicamies, pateicamies par šo pienesumu no jūsu komitejas, kas ir ļoti vērtīgs. Paldies! Liels paldies! Un tagad e, vārds e, jums varat uzdot jautājumiem. Vārds ir Zanoks kundzē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Man ir vairāki jautājumi. Pirmkārt, eh, tie saistās eh, ar pētījumu. Es, eh, es neatradu laika grafiku. Kad ir veikts pētījums? Un kāds bija mm, tātad pētījuma uzsākšanas datums un pētījuma pabeigšanas datums? Tātad jūs sniedzat tātad, iniciatīvu, apkopoto iniciatīvu daudzumu. Minēts, ka 28 tika reģistrētas un 18 tika atteiktas. No šīm 28 reģistrētajām, kas ir noticis tālāk? Vai tās tika pabeigtas? Eh, kādā fāzē šobrīd ir šīs 28, 28 iniciatīvas, eh, vai tātad, kas ir eh, ar tām tālāk noticis? Un pēc tam jūs teicāt, ka komisija var uzsākt tiesību aktu vai arī neuzsākt, vai jums ir dati par to, cik daudzi priekšlikumi uh, ja tie ir eh, noslēgti, eh, cik no tiem ir eh, savākoši miljonus parakstu, kas ir tālāk notika, vai komisija to ir ņēmusi vērā un ierosinājusi tiesību aktu, varbūt komisija var atbildēt. Man nav skaidra dati pirmkārt. Un tā kā mums pirms gada bija šāds sākotnējais priekšlikums par šo iniciatīvu un bija uh, CIC datums, cik es atceros, eh, eh, tad eh, neviena no šīm iniciatīvām netiek pabeigta, kas ir ļoti žēl. Tik tiešām bēdīga situācija. Otra lieta. Jautājumi attiecībās procedūru. Un tad, tad pārākstu vākšanas sistēma, es zinu, ka tā ir lielākā problēma, tāpēc, ka ir jāizvēlas vienas eh, dalībvalsts eh, sistēma un eh, tā jāba, un visa pārakstu vākšana ir jābalsta tieši uz vienu sistēmu, kas ir ļoti sarežģīta. Komisija bija ierosinājusi savu sistēmu, cik daudzas iniciatīvas tika izmantotas izmantojot komisijas sistēmu. Vai jums ir, ir šāda informācija? Vai kādas no šīm iniciatīvām, kuras uh, savāca. Mm, tad, um, vai tika savākti miljonus parakstu izmantojot uh, komisijas piedāvāto iespēju, vai jums ir kāda informācija par šo jautājumu? Tas ir ļoti būtiski, ja jūs vēlaties kaut ko mainīt. Tad sistēma. Protams, ka tas eh, nav realistiski eh, domāt, eh, kā tiks mainīt līgumi. Tikai pats regulējums var tikt mainīts un ir arī pielikums mm, regulējumam tātad ar, par elektronisko datu vākšanu. Tas ir jāmaina. Bet tad ir jāierosina kaut kas konkrētāks, un kas to veiks Um, vai um, mūsu um, lūgumrakstu komiteja. Tas mans trešais jautājums, jautājums komitejas priekšsādātājai un sekretariātam. Uh, kāpēc mēs tagad, uh, kā mēs tagad skatāmies uz šo ziņojumu, kurš, uh, ko mēs cenšamies panākt ar šīm rekomendācijām, kuras ir saistītas ar 2007. gada regulu mūsu komiteja arī iesaistās pētījumā vai kāds cits? Eh, regulējums ir jāuzlabo, un ja mēs vēlamies eh, komisijas serveri izmantot, tad mums ir eh, jāmaina šis te pielikums. Es arī biju iesaistīta vienas iniciatīvas parakstu vākšanā, tas bija par minoritāšu tiesībām, tas viss bija juridiski ļoti labi pamatots. Uh, par Eiropas minoritātēm to noraidīja komisija, nekavējoties. Mēs pat ielūdzām eh, komisijas eh, pārstāvjus, eh, lai viņi sniegtu skaidrojumu, tomēr mēs netikām tālu ar šo iniciatīvu. Jau pirmajos soļos tā tika pārtraukta, vienkārši iesniedzot priekšlikumu komisijai. Tomēr, ja komisija sniedz pozitīvu atbildi, tad ir bijuši 28 pozitīvas atbildes, tad ir otrā lielā problēma - servers un pārāk elektroniska savākšana. Šis aneks tik tiešām pielikums ir jāmaina, kas to mm, darīs. Vai tas tiks veikts, vai arī netiks veikts. Tas ir mans jautājums. Paldies! Eh, komisija atbildēs pēc tam, kad mēs būsim uzklāsījuši vēl vairākus jautājumus. Tagad uh, dodu vārdu Kaufmanis kundzei. Es uh, zinu, kāda jums ir uh, loma pilsoņu iniciatīvā, tāpēc tas ir tiešām ir liels gods, kas esat šodien ieradusies. Uh, lūdzu, jums ir tas vārds. Paldies, priekšās kundze, par laipniem vārdiem. Es eh, nejauši pirms pāris minūtēm noskaidroju, ka būs eh, šī pētījuma prezentācija, un es atskrēju no IMCO komitejas, jo man tas viss ļoti interesē. Mēs esam jau diezgan ilgu laiku eh, strādājuši pie šī jautājuma, tāpēc vēlētos jums pateikties par šo pētījumu. Un tik tiešām ir vērts tajā iedzināties. Man gan nav bijis laika to darīt, bet es jebkurā gadījumā to izdarīšu, kad man būs laiks. Uh, Jo, protams, ka mums ir jāaptur prātā 2015. gada aprīlis mums ir um, sevi jāsagatavo, uh, jo mums būs um, jānolemj, vai būs uh, direktīvas pārstīšana vai arī nē. Regulas pārstīšana. Es domāju, ka šis pētījums uh, mums palīdzēs pieņemt lēmumu. Un arī Sociālo un nodarbinātības lietu komiteja ir cieši sekojusi šim jautājumam saist, saistībā ar pilsoņu iniciatīvu. Un um, vairākas nevalstiskās organizācijas um, arī ir sekojušas um, notikumu attīstībai šai sakarā. Un man ir uh, daži komentāri. Tātad eh, tēmas, eh, kas ir eh, ļoti plaši skārtas, piemēram, tulkošanas aspekts saistībā ar Eiropas vilšonu iniciatīvu. Es par to daudz runāju savā ziņā pirms vairākiem gadiem. Daudz kolēģi teica, ka pilnīgi noteikti ir jābūt iespējai, ka mums ir visi šie tulki un tulkotāji mūsu rīcībā. Tiešām tur ir jābūt iespējai palīdzēt nevalstiskām organizācijām un apņēmīgiem pilsoņiem Tas ir ļoti būtisks jautājums. Es domāju, ka tas mm, ir viss jāmaina, jo mums ir eh, dažādas mm, iespējas pieejamas. Un attiecībā uz norādīto eh, iniciatīvu es nezinu, vai eh, tas bija tik tiešām tik sarežģīti, kā tika aprakstīts, vai, vai tiešām tā bija, jo esmu redzējis vairākas pilsoņu iniciatīvas kuras eh, pēc eh, komisijas vēstules, eh, kurā ir teikts, ka iniciatīva nav, nav pieņemta dēļ juridiskās, juridiskā pamata trūkuma, viņi ir pēc tam iesnieguši jaunu pilsoņu iniciatīvu, balsoties uz cita juridiskā pamata. Un ir Eh, vairākas eh, pilsoņu iniciatīvas, eh, kuras, par kurām ir risinājušās debatas šī procesa rezultātā. Es vēlos pateikties komisijai par to, ka tā mūs atbalstīja attiecībā uz IT sistēmām. Un tas, ka tika iedibināta pilsoņu iniciatīva kopumā, tad nu, sākums bija mm, neveiksmīgs, tāpēc, ka bija tehniskas problēmas un tāpēc tika pagarināta tā pagarināts iesniegšanas termiņš. Tātad termiņš, pēc kura tiek nolēmts, vai iniciatīva ir pamatot vai nē. Tas bija seši mēneši. Un ar to no sākuma bija problēmas. Un kas attiecās uz juridiskiem aktiem vai nejuridiskiem aktiem, es domāju, ka te mums tiešām ir manevri iespējas. Eh, šis eh, būtiskais pāns ir ļoti skaidrs, un komisijai ir eh, jāspēj ierosināt uh, tiesību aktus. Un, protams, ka ir iespējams arī tos atsaukt, tomēr, lai uh, aktualizētu kādu politisku jautājumu. Ne tāpēc ir radīts pilsoņu iniciatīvas. Šis ir ļoti uh, specifisks instruments, kam ir konkrēts mērķis. Paldies! Marijas eh, kungs, eh, lūdzu. Eh, vēlos pateikties komisijai un visiem, kuri ir strādājuši pie pētījuma. Ir divas būtiskas tēmas. Viena tēma ir politiskā problēma, kurā saistās ar demokrātijas funkcionēšanu Eiropas Savienības ietvaros. Mums ir pārstāvošās demokrātijas sistēma, kurā Eiropas komisijai ir eh, būtiska loma. Tā ir eh, likumdošanas iniciatīvas eh, loma, tomēr parlaments to ir apšaubījis. Un daļēji tas ir uh, uzņēmējis šo uh, tiešo uh, lomu, aicinot komisiju uh, ierosināt kādus tiesību aktus, un tas ir e, būtiski, kurš tieši uzņemas iniciatīvu politikā līdz e, šim pārstāvošajā demokrātijā. Darba kārtība lielā mērā e, tika noteikti no komisijas puses, bet tagad līdz ar iniciatīvas tiesībām arī paši pilsoņi var ierosināt kādu iniciatīvu, kas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka e, likumdošanas iniciatīva ir būtiska pilsoņiem, tāpēc to sauc e, iniciatīva, un e, tāpēc ir iespējams um, rediģēt kādu tiesību akta ierosinājumu, kādu regula ierosinājumu, un Detaļas tādā gadījumā paliek komisijas ziņā. Un ir iespējams, ka komisijas priekšlikums nav e, tāds, kas apmierina pilsoņu institīvas prasības, tāpēc e, tam ir jābūt e, detalizētākam tātad šai mm, pilsoņu iniciatīvai. Un tas ir tāds būtisks politikas elements, kas mums ir jāņem vērā. E, komisija pareizi, tad kolēģi pareizi norādījusi to, ka nevar e, lūgt iesaistīt e, komisiju tur, kur tā nav kompetences. Ir nepieciešams pieturēties pie komisijas kompetenču saraksta. Un tikai tāda var minēt kādas detaļas, kurām vajadzētu būt priekšlikumā. Uh, Priekšlikumam ir jābūt analītiskām, eh, tur ir jābūt eh, pantiem. Tā ir politiskā daļa, par kuru visi esam vienojušies savukārt praksē. Pastāv problēmas. Kāpēc līdz šim brīdim neesam ieguvuši eh, dalību kādā politiskā priekšlikumā ir bijuši dažādi pūliņi, kuri ir izrādījušies neveiksmīgi, kāpēc eh, tas eh, tā ir noticis, kāda ir mūsu loma, jo mums ir jādefinē mūsu loma. Šī komisija veiks eh, kādu, kādus pienākumus vai arī būs šī komiteja veiks šo pienākumu, vai arī uh, citas komitejas uh, to uh, darīs. Uh, ja iniciatīva izrādās neveiksmīga, tad uh, mēs uh, to pārvērtīsim uh, par māsu petīciju, vai arī uh, tie, kuriem ir iniciatīva, tie var organizēt uh, kādu publisko konsultāciju. Es tiešām vēlos pateikties par šo pētījumu Mēs to mm, pētīsim analītiskāk, un e, arī mēs centīsimies dot savu ieguldījumu, lai pilsoņu e, loma, pilsoņu būtiskā loma, e, tiktu aizvien vairāk uzsvērta politiskajās iniciatīvās. Un uh, tagad es eh, vēlētos uh, sveikt Mjanmas delegāciju Eiropas parlamentā. Jums vajadzēja ierasties nedaudz agrāk, tā, jo tad mums bija ļoti dzīvīskas diskusijas. Uh, tagad esam uh, nonākuši jau pie debašu beigām, bet uh, jebkurā gadījumā apsveiksim uh, delegācijas dalībniekus. Tik tiešām lieliski esat ieradušies, un šobrīd mēs diskutējam par pilsoņu iniciatīvu, kas ir varbūt tāda lieta, kas eh, nav ļoti eh, plaši pazīstama ārpus Eiropas Savienības, tomēr tajā ir vērts iedzināties, un mēs runājam par eh, pētījumu, par šo iniciatīvu. Es domāju, ka jums noteikti arī ir viens eksemplārs šī pētījuma. Ja nē, tad es jums to varu dot. Un tagad es savukārt vēlos dot vārdu Pīteram Jāram. Jums ir tas vārds. Paldies, priekšsēs kundze. Es vienmēr mm, ļoti priecājos, kad mums ir šādi pētījumi, jo no paša sākuma es teicu, ka mēs bijām tie, kuri uzsāka šo pilsoņu iniciatīvu, un mēs ļoti ar to lepojamies. Es eh, domāju, ka tā tik tiešām ir eh, daļa no demokrātijas, eh, kādai vajadzētu būt demokrātijai. Protams, mēs arī apzināmies, ka šī sistēma ir jāuzlabo. Mūsuprāt, būtu ļoti skumji, ja mēs teiktu, ka pilnīgi viss situācija ir uh, ideāla un uh, nekas nav jāuzlabo. Uh, tomēr mani nomoka divi dažādi jautājumi divas eh, iniciatīvas, eh, kuras eh, tika panāks ar uzklausīšanu palīdzību. Tas ir tiešām ir liels panākums, miljons pārāks par spīti visiem šķēršļiem. Viņiem izdevās to tik tālu aizverzīt. Un tad komisija pauda savu viedokli un teica, ka vairāku iemeslu dēļ tā neredz vajadzību pēc tā, ka būtu nepieciešams kāds izmaiņas likumdošanā. Un līdz ar to tika uh, veikta uzklausīšana, tad mēs teicām, ka, nu jā, tā tas ir. Es par to domāju, varbūt eksperti var man sniegt atbildi. Eh, mums vajadzētu būt apņēmīgākiem. Eh, tie, kuri organizē pilsoņu iniciatīvas un kuri tās ir um, noveduši līdz Briselē, es domāju, ka viņiem ir jārīkojas nopietnāk. Uh, Ja cilvēki eh, ierodas pie manis eh, ar pilsoņu iniciatīvu par kādu politisku jautājumu un prasa man, eh, ko man darīt, es drīzāk teiktu, ka no sākuma ir jāiesniedz lūgumraksts. Tas ir tas, ko es teiktu. Un tad, ja būtu tūkstots cilvēku jūs pusē, tad mēs varam domāt tālāk. Un mēs varam mēģināt panākt pietiekam daudz parakstu, lai būtu pilsoņu iniciatīva. Ir jautājumi, kuri es pats sev uzdodu, ja ir miljons pilsoņu. Kāpēc eh, tātad eh, nevaram eh, gūt parlamenta atzinumu? Mm, es par to esmu daudz domājis. Jo man šķiet, ka cilvēkiem ir tāds iespējas, ka viņi veic milzīgu darbu, bet beigās nekādas reālas izmaiņas nenotiek. Un vēl man ir jautājums attiecībā uz to, kā mēs varam izmainīt lietas pavisam ātri ja ir eh, miljons pilsoņu pārakstu, tad eh, kāpēc eh, tas ir jāpanāk tieši gada laikā? Pilnīgi noteikti var pagarināt šo termiņu. Tam tik tiešām nevajadzētu būt būtiski. Vienā brīdī, protams, ir termiņš, bet tātad, kas attiecās uz uzklausīšanu organizēšanu. Es eh, nezinu, vai eh, kāds eh, to ir pamanījis, vai kāds to skata tāpat kā es, bet kas attiecās uz vienu no mums iniciatīvām, es redzēju, es, es domāju, ka būtu lieliski, ja tieši Lūgumrāts komiteja varētu organizēt uzklausīšanu, tāpēc, ka tas ir, tā ir neitrāla iestāde. Un tādā gadījumā pastāvīgā komiteja e, paustu negatīvu viedokli par pilsēņu iniciatīvu. Tomēr, ja pastāvīgā komiteja pauž konkrētu viedokli, tad es domāju, ka uh, pilsoņi domās, ka uh, viss parlaments ir pret viņiem, vai nebūtu labāk, ja mēs būtu tāds kā tilts starp abām pusēm, kā uh, neitrālāka vara. Uh, Nu, piemēram, eh, šis te, eh, viens, vien no, viens no mums ir kā eh, piemērs, kur lūgumās komiteja būtu varējis uzņemt, uzņemties lielāku atbildību. Un, protams, kā arī citas komitejas tie ir iesaistīts, tomēr dažkārt ir tāda kā sadursme starp divām pusēm, un tas nemaz nav nepieciešams. Es domāju, kas attiecībā attiecās uz mm, uzklausīšanu organizēšanu, e, tas e, ir jādara mums. E, tieši Lūgunas komitejai vajadzētu uzņemties atbildību, kā arī atbilstīgajām komitejām, kuras risina faktuālos jautājumus. Mums ir jāuzņemas atbildība kopumā, līdz ar to ir skaidrs, ka mums ir jāuzlabo instrumenti, kādi ir mūsu un pilsoņu rīcībā. Iespējams, izskatās neskaidri, tomēr mums, manuprāt, vajadzētu būt apņēmīgākiem, uzņemt eh, pilsoņus nopietnāk, tāpēc, ka eh, pilsoņi var teikt, ka bija ļoti jauka diskusija, mm, ļoti jauka uzklausīšana, un tad mēs visi vienkārši atgājām mājās, un ar to arī viss beidzās. Mm, tas ir tas, no kā mēs vēlamies izvairīties. Liels paldies, Pēter! Tas tik tiešām bija atsveitinoši dienas beigās. Ļoti daudz jautājumu tika uzdoti. Kāpēc, kā, uh, kad uh, uzdev arī Ždanoks kundze, uh, un tas daudz no, tā, daudz no atbildēm jūs varat atrast jau šajā ziņojumā. Mēs noteikti organizēsim arī uzklausīšanu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu tas ir mūsu darba sarakstā. Mēs varam iesniegt to arī Eiropas ombudam. Viņi noteikti arī ies, ie, ieinteresēs šis jautājums. Un es domāju, ka būtu labi, ja mēs organizētu šo uzklausīšanu līdz 2015. gada aprīlim, kad ir paredzēta pārskatīšana. Bet tagad, lai varētu atbildēt uz visiem jautājumiem, es vēlētos dot vārdu ekspertei un tad komisijas pārstāvei. Lielas paldies! Es domāju, ka es sākšu atbildēt ar pēdējo jautājumu. Es domāju, ka viens svarīgs aspekts ir, cik nopietni mēs ieklausamies pilsoņos. Es domāju, ka pilsoņiem būtu arī nopietni jāuztver šī iniciatīva, jo Tādējādi tiek apkopots ļoti daudz centienu un resursu, gan finansiālu, gan cilvēku resursu. Es domāju, ka šai prasībai būtu jābūt labāk formulētai. Tādējādi, lai, lai komisijai būtu vieglāk rīkoties ka diskusijas uzklausīšanā ir tieši par šo, kāpēc jā vai kāpēc nē. Vismaz uzklausīšanās, kurās es piedalījos, man radās iespējas, ka diskusijas ir ļoti vispārīgas un gal galā nav iespējams uh, uztvert pilnībā šo te specifisko prasību, tieši uh, šo jautājumu. Uh, politiskās bažas, kādas ir eh, pilsoņiem. Dažās dalībvalstīs šī iniciatīva ir iespējama un pra, ir prasība tātad labāk formulēt šo prasību. Es domāju, ka tās varētu būt vadlīnijas, ko mēs varētu sniegt pilsoņiem. Es domāju, ka mums vajadzētu arī apsvērt iespēju padarīt to par pienākumu komisijai, proti, ka tad, kad pilsoņiem ir iespēja skaidrāk formulēt savu prasību, kāpēc mēs nevarētu pieprasīt no komisijas, lai tā formulētu vai lai tā izjustu par pienākumu. Uh, un tad varētu diskutēt arī par, ar Eiropas parlamentu un likumdošanas uh, iestāde varētu izlemt, vai uh, būt vai nebūt nepieciešams uh, šāds likumdošanas akts. Varbūt tas viss ir pārlieku tehnokrātiski un netik demokrātiski, ja mēs atstājam lēmumu pieņemšanu komisijas pārziņām. Ja jau ir likumdošana, tad rodas jautājums par to, kāda ir pievienotā vērtība. To visu saprotu. Bet varbūt varētu būt prasība komisijai, pat ja tā nav juridiski saistoša ar likuma palīdzību, varētu būt prasība uh, komisijai nākt klajā ar priekšlikumu, par ko likumdevējs tad varētu attiecīgi izšķirties. Dažas no iniciatīvām, kuras e, neizdevas e, novest līdz galam, ir uh, tomēr uh, dod pozitīvu rezultātu, jo pat jau neizdodas līdz galam novest šo iniciatīvu, tomēr rodas pamats jaunas likumdošanas ierosināšanai. Un uh, dažkārt šī iniciatīva tiek izvērtēta arī no efektivitātes un uh, um, viedokļu, un tad varbūt nav runa tieši par miljonu parakstu, bet uh, drīzāk runa ir par to, vai tiek vai netiek ierosināts jauns likumdošanas akts tālāk par veiksmīgām iniciatīvām un kāpēc dažas no tām nav veiksmīgas, uh, iespējams, uh, dažkārt nav pietiekami daudz informācijas, jo, kad pilsoņiem tiek lūgts uh, parakstīties par kādu iniciatīvu, viņi īsti nezin, par ko ir runa. Uh, Tātad varbūt varētu inicēt informācijas kampaņas, lai informētu pilsoņus par to, ka ir iespēja eh, sagatavot šādu pilsoņu iniciatīvu, ka ir iespēja iesniegt lūgumrakstus Eiropas parlamentam un ka ir iespējams iesniegt prasības komisijai. Kas attiec uz specifiskiem datiem, tad šis ziņojums tika sagatavots no janvāra līdz maijam 2013. gadā. Mums bija jā, jāsāk. Mēs tātad apkopojām visas iniciatīvas, kas ir tikušas iesniegtas. Un 10. februārī mēs ieradāmies parlamentā un iepazīstinājām ar pirmajām atziņām. Mums vēl nebija informācijas par veiksmīgām iniciatīvām, jo gluži vienkārši tās vēl nebija novest līdz galam. Tātad brīdī, kad mēs e, īstenojām šo pētījumu, bija divas veiksmīgas iniciatīvas. Es zinu, ka ļoti daudz izmanto komisijas serveri. Manā rīcībā nav precīzi dati, bet tos es varētu jums sniegt vēlāk. Es domāju, ka es esmu atbildējis uz lielāko daļu jautājumu, bet es katrā ziņā esmu gatava ar jums vēl sazināties un atbildēt uz citiem. Liels paldies, un varbūt tagad mēs varētu uzklausīt arī komentārus no komisijas. Lūdzu, jums vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos vispirms atbildēt uz Ždanoks kundzes jautājumu par to, uh, kāds uh, liktenis piemeklē šīs 28 reģistrētās iniciatīvas, dažas gluži vienkārši atsauc uh, paši iesniedzēji. Uh, daža, daži iniciatīvu gadījumā neizdevās savākt nepieciešamo parakstu skaitu, un trīs iniciatīvas tām tika apkopots miljons parakstu, uh, Jūs zinat, ka ir eh, viena, kas ir saņēmusi pozitīvu atbildi no komisijas puses, un tagad ir follow-up process. Viena eh, no šīm iniciatīvām nesaņēma komisijas pozitīvu atbildi, un ir trešā iniciatīva, kur ir saņēmusi um, miljonu sarakstu, eh, kas pieprasa pārtraukt vīvu sekciju. Pēc tam, kad ir savākts uh, miljons uh, pārakstu, ir iespējams arī. Uh, neuzsākt šo te uzklausīšanas procedūru, bet tas viss varētu notikt arī vēl vēlāk. Un tad, kad komisija sāks savu darbu, un šī iniciatīva noteikti tiks iesniegta, ir šobrīd trīs iniciatīvas, kurām e, tiek vākti paraksti. E, termiņš parakstu vākšanai pavisam e, drīz beigsies, un uh, Mēs nezinām, cik tālu ir izdevies eh, pavirzīties šajos jautājumos. Jūs uzdevāt arī jautājumu par to, cik daudz ir izmantojuši komisijas serveri. Tie ir 17. Un es vēlētos teikt arī dažus vārdus Jārkungam, kas uzdev jautājumu par to, kāpēc nē. Tāpēc, ka, eh, ka kāpēc viens gads tāpēc, ka ir nepieciešams tomēr termiņš. Es domāju, ka viens gads ir diezgan saprātīgs termiņš, un arī organizatori paši ir teikuši, ka viņiem bieži vien ir grūti strādāt ilgāk, jo, jā, ir nepieciešams diezgan daudz enerģijas ieguldīt, lai uh, savākt šos uh, parakstus, un bieži vien nav iespējams īstenot šo mobilizēšanos ilgāk par vienu gadu. Bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram pagarināt šo termiņu, mēs nevaram izslēgt arī šādu iespēju, un es vēlētos arī teikt dažus vārdus pēc Kaufmanas kundzes komentāru par eh, Eiropas institūciju infrastruktūru izmantošanu. Jā, mēs kontaktējamies ar Eiropas ekonomikas sociālā lietu komiteju, lai izmantotu, piemēram, tūkošanas dienestus. Jā, tas varētu būt viens no risinājumiem. Visus vis šos jautājumus vēl ir jāizskata, kā jau es vēlējos. Es vēlējos atgādināt, ka eh, runa nav par pārskatīšanu, mēs vēl tikai izvērtējam. Vispirms sagatavosim šo atzinumu, tātad ziņojumu, pēc tam spriedīsim, vai kaut kas ir jāmaina vai nē, un tas viss notiks sadarbībā ar Eiropas parlamentu, protams. Paldies! Liels paldies! Un vai zinat, līdz ar to esam nonākuši uh, līdz sanāksmes beigām, pusotru stundu ātrāk, ne, ne, pusstunda ātrāk nekā sākotnēji paredzēts. Uh, Es, es pateicos jums par to, ka bijāt tik tole, toleranti un uh, ka, jo tā bija pirmā sanāksme, kur es vadīju šo pēcpusdienu. Žanoks kundz, bet kā mēs turpināsim uh, darbu pie šī, šīs iniciatīvas, vai mēs organizēsim uzklausīšanu? Jā, kā jau es teicu, um, mēs centīsimies panākt atļauju organizēt uzklausīšanu līdz 2015. gada aprīlim, Un iespējams, ka mums, un tad mums iespējams te būs eksperti, pilsoniskās sabiedrības pārstāvja, ombuds un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka tas būs milzīgs solis uz priekšu. Lielas paldies par pacietību, par uh, jūsu pozitīvu attieksmi. Novēl visiem jauku vakaru!